Okay, good morning, friends. Labrīt, draugi. Sāksim darbu. Es gribētu aicināt uh, uh Hamtala kungu šeit uh, prezid, pie prezidija kalta. Mums ir paredzēta jums vieta. So, good morning, everybody, and welcome. Labrīt visiem. Kaut gan jums uh, stāstīju ko citu. Šo sanāksmi vadīšu es. To nevadīs Klauds Morais. Diemžēl viņš eh, nevarēja ierasties un, nu, jums nāksies eh, izturēt mani. Esmu ļoti apmierināta, ka šodien mums ir 29 eh, dalību valstu pārstāvji, kuri ir no 14 dalībvalstīm, apmēram pusi no dalībvalstīm, bet esmu pārliecināta, ka mūsu tikšanās būs ļoti interesantā un tikpat esmu pārliecināta, ka nākamgad eh, būs pārstāvētas visas dalībvalstis. Sirsnīgi sveicu jūs mūsu vidū! Šīs dienas temats ir demokrātija, tiesiskums un pamatiesības. Eiropas parlamentā pēdējo gadu laikā mēs eh, Esam runājuši par šiem tematiem ļoti daudz. Eiropas integrācija un sadarbība ļoti bieži ir atkarīgas no mm, praktiskās darbības, tātad no iekšējā tirgus, no uh, pol policijas un tiesu sadarbības. Bet ļoti bieži mēs piemirstam to, ka Eiropas Savienība īstenībā ir vērtību kopiena, un šīs vērtības ir noteiktas līguma otrajā pantā. Īsnībā tas ir pats svarīgākais pāns līgumos. Jūs varbūt teiksiet, nē, tas ir pirmais pāns, bet eh, es uzskatu, ka mm, pirmais pāns ir vienkārši apsveicināšanās, savukārt otrajā pāntā tiek e, ieliktas visas mūsu vērtības, kas ir noformulētas ļoti labā veidā. Taču, diemžēl, tie ir tikai vārdas papīra, ko ir sagatavojuši ierēģi un diplomāti, kas, protams, ir paveikuši ļoti labu darbu. Tomēr pēdējo gadu laikā mēs redzam, ka uh, šie vārdi būtu jāīsteno praksē. Mums vajadzētu noteikt, ko tas īsti nozīmē, tad, kad mēs sakām, ka mums ir kopīgas vērtības, ko mēs ar to gribam pateikt. Mēs šorīt tikāmies brokastīs, un mums uzreiz sākās ļoti interesantas diskusijas par to, ka mēs pašlaik eh, saskaramies ar jaunām imigrantu plūsmām, un mēs sakām, ka šiem imigrantiem vajadzētu uh, pozitīvi uztvērt mūsu kopīgās vērtības. Bet kas tad ir šīs kopīgās vērtības? Kopīgo vērtību definēšana nav vienkāršas debates, un tās ir tādas pastāvīgas debates, kas ir jāveic gan nacionālā, gan vietējā līmenī, un arvien vairāk mēs par to runājam arī Eiropas līmenī. Tas ir pamats mūsu sadarbībai. Ja mēs runājam par patvērbu, migrāciju, par uh, policijas un tiesu sadarbību, par noziedzības un terorismu apkarošanu kopā, bet arī tad, kad mēs runājam par vienkāršu ekonomisko sadarbību, mums ir jābūt spējīgiem uzticēties un um, saprast, ka mēs darbojamies balstoties uz uh, vienādiem principiem un vērtībām, kā mēs varam uzticēties uh, pārējo sistēmām, piemēram, ja runa par tiesnešiem. Tāpat mums vajadzētu arī nodrošināt vienādus pamatus uh, korupcijas apkarošanai, kas ir iekšējā tirgus vērtība. Tātad visās jomās mums vajadzētu uh, balstīties uz vienādiem pamatiem. Ņemot to visu vērā, Eiropas parlaments pēdējo divu gadu laikā ir gatavojis priekšlikumu Eiropas mehānismam vai paktam, kā mēs to saucam, demokrātija, tiesiskumam un pamatiesībām. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībā mums ir ārkārtīgi daudz tiesību instrumentu, kas ļauj mums īstenot valsts palīdzības noteikumus, vides standārtus, kārteļnoteikumus, taču mums ir ļoti maza instrumenta, un šie instrumenti nav pārāk spēcīgi, lai nodrošinātu otrā panta izpildi. Pēdējo gadu laikā mēs redzam, ka ir bijuši konkrēti piemēri, kur adekvātu instrumentu trūkums ir novedis pie ārkārtīgi sarežģītām un sensitīvām debatēm. Pagājušā gada oktobrī Eiropas parlaments pieņēma ziņojumu. Uh, Māma bija tas gods un prieks eh, gatavot šo ziņojumu kopā ar vairākiem kolēģiem, kas arī vēlāk izteiksies. Mehānisms, ko esam sagatavojuši, balstās uz vairākiem principiem. Viens no šiem principiem ir tāds, ka visas mm, dalībvalstis ir jāvērtē balstoties uz vieniem un tiem pašiem pamatiem. Ir jānodrošina objektīvs mērs vai Uh, objektīvas, uh, mm, objektīvi mērķi, kas ir jāsasniedz. Tātad nevajadzētu darboties tikai balstoties uz konkrētu incidentu. Šādu kontroli vajadzētu veikt uh, pastāvīgi. Tāpat arī šiem mehānismiem ir jābaltās uz pierādījumiem un uz jau esošajiem instrumentiem. Mums šeit nevajadzētu izgudrot velosipēdu no jauna. Galu galā mums ir šis mm, ikgadējais uh, tiesiskuma mērs, tāpat arī mums ir citi uh, instrumenti, piemēram, mēdīju plurālisma uh, kritēriji, mums ir arī uh, pamatiesību ziņojumi, mums ir verifikācijas uh, mehānismi Rumānijai un Bulgārijai. Tātad jau ir ļoti daudz instrumentu, kas, ja tie tiktu salikti kopā, Tie nodrošinātu ļoti labu ikgadēju mehānismu, kas ļautu mums izvērtēt katru gadu, kāds ir demokrātijas tiesiskuma un pamatiesības stāvoklis katrā dalību valstī. Šodienai ļoti nozīmīgs jautājums ir sadarbība ar dalību valstu parlamentiem. Šāds mehānisms nekad nedarbosies, ja tas negūs atbalstu katrā dalībvalstī. Kopīgu vērtību un standārtu definēšana ir kaut kas tāds, kas mums būtu jāveic kopā. Šis darbs nav vienkāršs. Un uh, tas nav vienkārši tāpēc, ka šeit parlamentā mēs tiekamies katru dienu. Mums ir iespēja apspriesties, uh, svaidīties ar idejām, saprast, kāda ir mūsu vēsture, kāda ir mūsu pieredze, un mēs uzticamies viens otram, kaut arī mūsu viedokļi varbūt ir atšķirīgi. Taču tās iespējams ir mazliet sarežģītāk, ja nav šo ikdienas kontaktu. Uzskatu, ka šādas debates vajadzētu organizēt eh, katru gadu, bet laika gaitā mums noteikti būs vairāk eh, brīžu katru gadu, kad mēs varētu nodrošināt viedokļu apmaiņu. Viens no priekšlikumiem, kuru mēs apspriedām šī ziņojuma sakarā, ko es tikko pieminēju, ir tāds, ka katram parlamentam vajadzētu nozīmēt referentu. Vienu cilvēku, kas būtu kontaktpersona starp Nacionālo parlamentu un Eiropas parlamentu. Un um, Tātad eh, referents būtu atbildīgs tieši par šo konkrēto tēmatu - demokrātija, tiesiskums un pamatiesības. Tas ļautu mums eh, atvieglot saziņu ar parlamentiem. Es redzu, ka šodien dalībvalstu parlamentu pārstāvji noteikti nāks klajā ar eh, saviem ieteikumiem, kā šo sadarbību vajadzētu attīstīt. Un es Domāju, ka mūsu šī rīta brokastu tikšanās bija ļoti noderīga. Es ceru, ka šādus pasākumus mēs varēsim norganizēt biežāk. Tādas eh, nelielas neformālas tikšanās dažkārt eh, ļauj mums vienam otru iepazīt daudz labāk nekā lielas oficiālas sanāksmes. Tas būtu viss, ko es vēlējos teikt, un eh, kārtībā šodien ir lūkāda. Mums ir paredzēti divi sarunu paneļi. Mēs eh, uzklausīsim vairākus runātājus. Mums ir divi runātāji pirmajam panelim. Es iepazīstināšu jūs ar viņiem pēc kāda brītiņa. Viņi uzstāsies katras desmit minūtes. Pēc tam ir paredzēti jautājumi un diskusijas. Deputāti var vienkārši pacelt roku, un es jūs atpazīšu un došu jums vārdu. Dalību valstu parlamentu pārstāvjiem vajadzētu reģistrēties. Varbūt jūs varētu sazināties ar zāziņiem, tātad šiem kungiem, kas ir zālē, un tad viņi dos ziņu prezidijam. Katru reizi mēs dosim vārdu diviem dalību valstu pārstāvjiem un vienam deputātam no Eiropas parlamenta. Tātad veidlapas lai pieteiktos runāt pirmajā sesijā, ir zilā krāsā, un otrajā sesijā šīs veidlapas ir dzeltenas. Rīkosimies šādā veidā, bet es centīšos šo sanāksmu vadīt pēc iespējas neformālāk un mēģināšu dot vārdu pēc iespējas vairāk pārstāvjiem. Taču es arī ceru, ka jūs eh, sapratīsiet, ka nevar izteikties pārāk gari. Eh, katram runātājam tiks atvēlētas kādas divas, trīs minūtes. Sāksim tagad ar pirmo sesiju. Un vispirms došu vārdu Francisko Fonsekas Morijo kungam. Viņš ir eh, just ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora vietnieks. Tātad tas ir tiesiskuma un patārētāju ģenerāldirektorāts Eiropas komisijā. Pēc tam došu vārdu Vāclavam Hamplam, Viņš ir Eiropas eh, Savienības lietu komitejas priekšādātājs Čehijas senātā. Viņš arī runās desmit minūtes, un eh, tad eh, būs jautājumi un atbilžu sesija. Marija Jokungs, lūdzu jums vārds. Paldies, Intvaldes kundze! Liels paldies, ka uzaicinājāt piedalīties šajā senāksmē. Es Es gribētu atvainoties Franca Timermana vārdā, viņš tiemžēl nevarēja piedalīties šajā tikšanā, tikšanās reizē. Tā kā mēs e, ļoti labi atceramies, kas notika 1999. gadā, e, kad e, tika organizēta pirmā tikšanās Eiropas parlamentā ar dalībvalstu parlamentiem. Ar Deloru piedalīšanos es esmu ārkārtīgi apmierināts, ka varu šeit atrasties Eiropas parlamentā, lai spriestu par to, cik nozīmīga ir dalībvalstu parlamentu loma, gatavojot Eiropas Savienības mehānismu demokrātijai, tiesiskumam un pamatiesībām. Uh, Šis lēmums ir mm, rezultāts ļoti intensīvam darbam, ko paveicāt jūs, Intvādas kundze, kā referente. Kā jau uh, Frans Zimmermans ir norādījis, komisija pilnībā atbalsta mērķus, uz kuriem balstās šī rezolūcija. Tātad um, to mērķis ir nodrošināt, lai mūsu kopējās vērtības tiktu īstenotas. Un, eh, tā kā jau iepriekš tika minēts, Mums ir jādomā par to, kā praksē īstenot Eiropas Savienības līgumu otro pāntu. Galvenais jautājums šajās diskusijās nav par šo pašu mērķi, bet gan par līdzekļiem, kā šo mērķi sasniegt. Šajā sakarībā Eiropas komisija pilnībā atbilst, atbalsta rezolūcijā iekļauto ideju, ka vajadzētu attīstīt starp parlamentāro dialogu starp Eiropas parlamentu un dalībvalstu parlamentiem. Uh, Es eh, patiešām ceru, ka šīs dienas eh, starp parlamentārā tikšanās nebūs tikai vienreizējs pasākums, bet tas būs sākums eh, īstam un padziļinātam dialogam starp dalībvalstu parlamentiem un Eiropas parlamentu. Šajā dialogā vajadzētu domāt par to, kā uzturēt un veicināt Eiropas Savienības pamatvērtības. Uh, Es uzskatu, ka mums vajadzētu veidot kopēju izpratni par to, kā uzturēt kopējās vērtības, un tas ir jādara gan nacionālā, gan Eiropas līmenī. Ir vairāki nozīmīgi jautājumi, kurus noteikti vajadzētu apspriest šajā starp parlamentārajā dialogā. Pirmkārt, Mums eh, vajadzētu pārdomāt, kā nodrošināt, lai jau esošie ziņojumi par demokrātijas, tiesiskuma un pamatiesības stāvokli Eiropas Savienībā netiktu apspriesti tikai Eiropas līmenī, bet arī dalībvalstīs, jo īpaši dalībvalstu parlamentos. Šajā sakarībā rezolūcijā izkristalizējas ideja, ka vajadzētu pēc iespējas plašāk izmantot jau esošos datus. Vajadzētu nodrošināt, lai tie kļūtu uh, publiskāki, caurdzamāki un pieejamāki dalībvalstu līmenī. Šeit ir vairāk spēlētājs, e, skaitā arī Eiropadome, pamatiesība aģentūra un arī vairākas citas organizācijas, kas uh, iegulda tajā, lai tiktu pastāvīgi kontrolēts tiesiskuma un demokrātijas stāvoklis visās dalībvalstīs. Arī dalībvalstu parlamentiem vajadzētu pievērst uzmanību šiem ziņojumiem. Pamatiesība aģentūrai ir jāspēlē nozīmīga loma attiecībā uz šiem datiem. Šai aģentūrai vajadzētu sniegt skaidru pārskatu par uh, visiem ziņojumiem, kas attiecas uz konkrētām dalībvalstīm. Vēl viens uh, jautājums, kuru vajadzētu apspriest šī starp parlamentārā dialoga ietveros, ir izskatīt iespējas, kādas pašlaik mums pastāv, lai veidotu jaunu mehānismu mūsu kopējo vērtību uzturēšanai. Protams, ka Eiropas parlamenta rezolūcija par paktu demokrātijai, tiesiskumam un pamatiesībām ir galvenais priekšlikums. Un, protams, ka būtu ļoti svarīgi uzklausīt dalību valstu parlamentu viedokli par šo paktu. Tāpat arī ir vairākas eh, citas idejas, kuras vajadzētu ņemt vērā. Vēlētos jums atgādināt, ka padome 2014. gadā izveidoja tiesiskuma dialogu, kurā apspriest šādus jautājumus. Pagājušā gada novembrī padome izvērtēja šo dialogu, un lielākā daļa dalībvalstu uzsvēra, cik svarīgi būtu turpināt un padziļināt šo dialogu, nodrošinot biežākas diskusijas. Tas nozīmē, ka vajadzētu vairāk orientēties uz rezultātiem un nodrošināt labāku struktūru. Tiesiskuma dialogu vajadzētu pārskatīt līdz 2019. gada beigām, lai nodrošinātu, ka šo dialogu varētu pārvērst par ikgadēju um, partneru izvērtēšanas pasākumu. Kā jau es minēju, uh, Frans Timermans vairāk kārt ir minējis, ka vairākas idejas, kas ir iekļautas uh, rezolūcijā, komisijai raisa bažas un jautājumus jo īpaši nepieciešamība izveidot politikas ciklu un ikgadējas debates par tiesiskumu un demokrātijai, proti, kā šeit vajadzētu sagatavot ekspertu kolēģiju. Timerman kungs norādīja, ka, ņemot vērā praktiskus un politiskus apsvērumus, būs grūti atrast kopējus pamatus starpiestāžu nolīgumam, lai visas puses varētu piekrist šādam punktam. Uh, Komisija uzskaita, ka pašreizējā posmā vajadzētu izmantot esošos instrumentus, mēģinot izvairīties no dubultošanās. Ja vairāki instrumenti un vairāk spēlētāji jau nodrošina dažādus līdzekļus, kas ļautu mums uzturēt kopējas vērtības. Es vēlētos atgādināt, ka komisija ir izveidojusi tiesiskuma ietvaru, kas pašlaik tiek piemērots eh, Polijas gadījumā. Tas, protams, norāda, ka komisija tiesiskuma aizsardzību uztver ļoti nopietni. Šajā sakarībā komisija ir ārkārtīgi pateicīga par parlamenta sagatavoto ziņojumu. Citi instrumenti arī ir ļoti būtiski mūsu kopējo vērtību uzturēšanai. Piemēram, komisija turpina palīdzēt dalībvalstīm, lai uzlabotu dalībvalstu tiesiskuma sistēmas. Šeit ir ieviesti attiecīgi instrumenti, piemēram, Eiropas Justice Scoreboard. Un šeit es vēlos jums atgādināt, ka pavisam, mēs varētu, pavisam drīz mēs varēsim svinēt 20. gada dienu šim instrumentam. Tāpat arī komisija atbalsta to, lai tiktu īstenotu dažādi rīki, kas ļautu apzināt tiesnešus, prokurorus un arī citas atbildīgās iestādes dalībvalstīs. Komisija uzskata, ka ir jāveicina arī privātpersonu izpratne, kā viņi varētu nodrošināt savu pamatiesību aizsardzību. Un uh, varētu saprast, kā šīs pamatiesības uh, un kur tās tiek aizsargātas. Tāpat arī vajadzētu vislabāk izmantot uh, Eh, programmas, kas ļauj eh, atbalstīt eh, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas ļauj veicināt izpratni par hartu un tās piemērošanu dalībvalstīs. Šajā sakarībā komisija aicina pamatiesību aģentūru strādāt, balstoties uz pozitīvo pieredzi, ko ir devušas pilsoniskās sabiedrības organizācijas dalībvalstīs. Komisija ir uh, apņēmības pilna turpināt eh, nodrošināt to, lai Eiropa varētu pievienoties eh, cilvēktiesību konvencijai. Tas eh, ļautu uh, nodrošināt saskaņas pamatiesību aizsardzībā Eiropā. Komisija arī turpina izvērtēt, kā pašreizējie instrumenti varētu tikt izmantoti, un tā ir gatava turpināt dialogu ar Eiropas parlamentu un dalībvalstu parlamentiem šajā sakarībā. Esmu pārliecināts, ka starp parlamentāras diskusijas par dažādām alternatīvām un jautājumiem ļaus mums nonākt pie vislabākajiem rezultātiem. Dāmas un kungi, noslēgumā uzskatu, ka mums vajadzētu strādāt kopā ar visiem mūsu partneriem, lai panāktu vienprātību. Pamatiesība aizsardzība Eiropas Savienībā ir visu iestāžu pienākums gan Eiropas, gan dalībvalstu līmenī brīžos, kad notiek plašas pārdomas par Eiropas Savienības nākotni, ir patiešām iedrošinoši redzēt šodien, kā dalību valstu parlamenti un Eiropas parlaments ir gatavi sadarboties pie šiem jautājumiem. Gaidot eh, pārdomu dokumentu par eh, Eiropas nākotni, eh, demokrātija, tiesiskums un pamatiesības ir vērtības, kas mūs saista un es uzskaitu, ka Eiropas nākotne ir atkarīga no šīm vērtībām. Es ceru, ka es gan labi aizstāju Timermana kungu. Lielas paldies! Uh, great, but... Es esmu vienmēr aicinājusi, lai būtu vairāk un labāk, bet tagad došu vārdu Hampelkungam. Paldies, dārgie kolēģi, dāmas un kungi! Demokrātija, plurālisms, tiesiskums un cilvēktiesība ievērošana ir visnozīmīgākie rīki mūsu rīcībā Eiropā. Diemžēl Eiropas vēsture mums rāda, ka demokrātija nekad nav pati par sevi pašsaprotama un notikumi vēsturiskie Vācijā, Itālijā, komunismu vēsturi Austrum Eiropā mums rāda, ka ir vajadzīgs ilgs ceļš, lai izveidotu demokrātisku valsts. Tas parāda to, ka eh, demokrātija nesaņem eh, mistisku protekciju no augšas. Tā ir jāsasniedz un pienākums rūpēties par demokrātiju un tās pastāvēšanu ir acīm redzami ik vienas valsts un valdības pamatuzdevums. E, Varskāre ir perversts eh, vilinājums cilvēkiem, un es neesmu pār, baidos, ka to nevarēs iznīdēt uz visiem laikiem. Taču mums ir jāmeklē iespējas, kā mēs varam atbalstīt un palīdzēt viens otram, veidojot noturīgu demokrātiju. Es domāju, ka tas ir pilnīgi loģiski bez tam. Un es pats nāku no medicīnas nozars, un tāpēc nereti es izmantoju piemērus saistībā ar cilvēku ķermeni, un tas ir pašsaprotami, ka ja kāds Eh, orgāns cieš no disfunkcijas, tad cieš viss ķermenis, un tieši tāpat ir ar demokrātiju. Ja cieš demokrātija vienā no valstīm, tad tas tiešā vai netiešā veidā ietekmē visus pārējo. Un par visiem šiem aspektiem runājot, es augsti novērtēju un cienu mēģinājumus un pūliņus virzīties tālāk un nāk klajā ar idejām, kā labāk atbalstīt vienam otru cīņā par demokrātiju. Ta, tik tālu viss ir viegli. Grūtāk ir nodrošināt to, lai tas būtu efektīgi un efektīvi. It īpaši savā valstī es redzu, ka ir jūtīgi uztvere attiecībā uz to, ko var uzskatīt kā ietekmi no ārpuses atsevišķi politiķu vārdos, ko es varētu uzskatīt par populistiskiem, eh, slikto Braseli, kas, Briseli, kas vēlas visu diktēt, un, protams, eh, korektīvi pasākumi būtu apsveicami mūsu visi interesēs. Es domāju, ka šeit mēs saskaramies ar ļoti jūtīgu lietu, kas ir jāņem vērā. Protams, no juridiskā viedokļa līguma septītais pants būtu jāuzskata kā pēdējā instance tik tiešām, kad situācija vairs nekādā citā veidā labot nevar, kad ir ir eh, pārkāpumi vārda brīvībai, vēlēšana brīvībai. Un vai mēs uh, uh, pieturēsimies pie parlamenta ieteikuma turpināt monitoringu situācijas, neesmu pārliecināts vai mums ir pietiekami dialogi, es domāju, pilnīgi noteikti dialogi nekad nav pienāk, eh, pietiekami. Eh, un turklāt ar nosacījumu, ka abas vai visas puses rūpīgi vienotru uzklausa un neieslīgs tikai emocionālos spriedumos vai saklās apsūdzībās piedāvātais monitorings uz, balstoties uz eksporta ziņojumiem var būt ar pievienot vērtību, bet tam ir zināms risks, ka to var uzskatīt kā politisku vainošanu vai politisku neatzīšanu tam, ko dara valdība, un tāpēc tāda jādi e, tikt uzskatīts par iejaukšanos valsts iekšējās lietās vai mēģinot ietekmēt notikumus valstī. Un tāds mehānisms varētu izrādīties pretproduktīvs un pat potenciāli bīstams. Runājot par demokrātiju, tiesiskumu, pamatiesībām, ir atsevišķi principi un minimālie standarti, kas ir kopīgi visām valstīm. Tas ir pilnīgi skaidrs, bet tālāk ir at, jau savas tradīcijas, sava pieeja institūcijās un valstīs atsevišķi pamatiesību un sociālo tiesību jautājumi ir objekts politiskām debatēm, par to ir jālemj politiskām institūcijām, nevis ekspertiem. Grūti palikt eh, politiskām institūcijām eh, ar objektīvu skatījumu šādās situācijās. Es pārstāvu akadēmisko vidi un es runāšu pret pats savu kopienu, taču man ir jāsaka, ka paļauties uz ekspertu eh, atzinumiem nevienmēr ir maģisks risinājums. Eksperti nevienmēr spēj panākt politisku eh, notikumu nomaiņu un jūs nevarat apsūdzēt eh, vai vainot ķirurgu par viņa lēmumu operēt jūsu kāju atkarībā no tā, vai viņš ir ar kreiso, kreiso vai labēju piedarību. Problēmu ar monitoringu es eh, Eiropas semestri un citām lietām ir tā, ka mēs nereti koncentrējamies uz formāliem aspektiem, vai tas vai cits likums ir pieņemts vai nē, un mazāk pievēršam uzmanību reālajai situācijai, ka vai un kā šis likums tiek īstenots un kā rīkojas valsts lemē iestādes. Uzlabojot, uzlabot šo situāciju baidos, ka ir ārpus Eiropas institūciju kapacitātēm un ekspertu un ekspertu padomēm. Tāpat e, par nacionālajiem parlamentiem, ja tie bloķētu demokrātiskus mehānismus, man to grūti iedomāties, jo, piemēram, uzlūkojot kaimiņu valsti Austriju, tad, kad mēs pirmo reizi sākām runāt par to, ka kopīgi mums ir jāizstāv demokrātija Eiropā problēma. Nebija tik daudz Jorgs Haiders, viņa partija bija tik ievēlēta parlamentā, bet kā šāds parlaments var palīdzēt situāciju koriģēt? Un šajā kontekstā vēlos norādīt, ka es negribu runāt tikai negatīvi, es gribu piedāvāt piemērus no mūsu augšpalātas, eh, kur, eh, ko es pārstāvu. Senāts tiek ievēlēts citā periodā nekā parlaments, eh, tam ir savas pilnvaras un atšķirīga vēlēšana sistēma. Tas nozīmē, ka abā um, ir, ir nelielas iespējas, ka abus, uh, gan augšpalātu, gan apakšpalātu pārvaldīs viena un tā pati partija, ņemot vērā to, ka vēlēšanas notika atšķirī, atšķirīgos periodos. Bet uh, tas ir konstitucionālās sistēmas sargātājs, jo bez ko senāti piekrišanas nav iespējams grozīt ne konstitūciju, ne vēlēšanu likumu. Tāpat arī mūsu valstī konstitucionālās tiesas tiesneši eh, tiek iecelt ar senātu piekrišanu un pilnīgā izolācijā no valdības vairākuma. Viena lieta, kas man esošajā priekšlikumā patīk, ir doma pār regulāru kopīgu monitoringu Eiropas Savienības līmenī tiesu sistēmai. Pa, to, cik ilgi ir tiesu procesi, um, izmaksas, publiski e, skatītas un diskutētas lietas. Es nedomāju, ka tas ietekmē tiesu sistēmas neatkarību, bet tas sniedz zinām atgriezenisku saikni attiecīgās valsts tiesu sistēmai un pat arī valdībai. Uh, Iespējams, ka uzlūkojot um, piemērs no savas valsts, tādu praksi varētu attiecināt arī uz prokuratūru. Un, visbeidzot, runājot par demokrātiju un tās kvalitāti, mums ir ļoti nopietni jāseko mēdīju neatkarības sargāšanai. Paldies! Paldies par šo ļoti saturīgu uzstāšanos, un pirms mēs sākām debats, dažas referenta piezīmes. Es gribētu svītrot vienu pārpratumu, jo tas, ko parlaments nepiedāvā, ir tas, ka ekspertu panelis uzraudzīs visas dalībvalstis un pēc tam piedāvās sankcijas. Ziņojumu sagatavos komisija, bet procesu pārskatīs neatkarīgs ekspertu panelis, ko iecels daļēju dalību valstis, daļēju Eiropas parlaments. Tas ir ļoti plašs un tiks sagatavotas rekomendācijas. Nebūs šajā gadījumā runa par kādu sodu nu, mēru noteikšanu dalību valstīm, un ņemot vērā to, ka liela, pat nozīmīgākā mehānisma daļa ir dialogs. Mēs vēlamies eh, standarts noteikt kopīgi. Jūs atsaucāties uz akadēmisko vīdi. Jums ir plaša pieredze šajā sakarā izvērtējumiem, vizītēm, eh, dialogiem. Tas ir mehānisms, kā uzturēt sistēmas robustu un veselīgu E, pagātnē daudz autoritāri režīmi izgāja cauri demokrātisku procedūru. Mums ir nepieciešama mehānisma, lai uzturētu mūtu demokrātiju veselīgu. Tas attiecas arī uz Eiropas demokrātiju. Un tas nozīmē, ka mums ir jābūt eh, arī paškritiskiem. Tas nav viegli, tas var būt nepatīkam, tas var pat būt sāpīgi, bet tas ir nepieciešami. Un tas, ko jūs abi sacījāt, un kas arī bija viens no būtiskākajiem mērķiem parlamenta priekšlikumā, ir tas, ka process tiek depolitizēts, jo viena no domstarpībām ar Timermanu man ir tā, ka eh, viņi saka, ka mums jau ir tiesiskuma ietvers, tas darbojas, mēs to piemērojam pret Poliju. Es nedomāju, ka tas darbojas ļoti labi, ne tikai tāpēc, ka uh, uh, tas nedarbotos, bet poļu, piemēram, uzskat, kāpēc jūs uh, skata, paliekat zem lupas tikai mūs, paskatieties, ko kaimiņi dara. Tāpēc eh, var uh, rasties iespējas, kā komisija politiski apsvērumu dēļ vēlas kritizēt vairāk vienu valstu nekā citu, un tas ir ļoti nevēlami. Šis politiskais elements ir jāatceļ, un tāpēc parlaments piedāvā mehānismu, kurš paredz vienlīdzīgu izturēšanos pret visām dalībvalstīm uz vieniem pamatiem, un šeit ir divas priekšrocības. Pirmkārt, tas nebūs politisks process, un valdība nevarēs slēpties aiz šī argumenta, un otrkārt, tas dod mums iespēju noteikt standartus un atrast kritērijus kopīgi mēs varam nepiekrist viss par simt procentiem, bet tas ir, ja tas ir demokrātiska procesa rezultāts, tad tas būs pieņemams visiem. Tas ir ļoti svarīgi, tāpat arī jūs norādījāt, kā strādāt ar parlamentāriešiem un parlamentiem no valstīm, kas tiek uzskatītas par grēkāžiem. Es domāju, ka pat, ja domstarpības ir lielas, tomēr var sēsties pie sarunu galda un atrast kopīgus pamatus. Tā ir demokrātija. Sankcijas var noteikt, bet tā ir pēdējā instance. Bet to var pieļaut tikai tad, ja nekas cits nedarbojas. Ir bijuši gadījumi, kad valstis nepiemēro kompetences, vīdes vai valsts palīdzības noteikumus, bet tā vienmēr ir bijusi pati pēdējā instance. Lūk, šie ir pāris elementi, kurus es gribēju šeit iekļaut savā runā. Un tagad man ir pieteikušies jau vairāk runātāju no zāles. Un vispirms es došu vārdu Nikolas Paraske Vopulos un pēc tam došu vārdu uh, pārstāvim no Polijas. Paldies, paldies, ka piešķirt man vārdu. Uh, tas ir liels gods šodien šeit uzstāties. Uh, runāšu pirmo reizi. Mēs atbalstam demokrātijas un pamatiesību instrumentu un arī specifiskos mērķus, kādi šeit ir noteikti. Tāpat arī jādomā par to, ka starp teoriju un praksi dažkārt ir diezgan liels atšķirības. Mums ir nepieciešams mehānisms situācijas vērtēšanai un ir nepieciešama arī saistība starp Eiropas institūcijām un nacionālajiem parlamentiem no viena iespēja vai arī no. Nu, uh, varētu būt vai nu kāda personība, vai kāda iestāde, vai arī varbūt, piemēram, kopēja parlamentāra komiteja, kas strādātu. Un gribu izteikt īsi vienu priekšlikumu. Proti, domāju, ka uh, varu uh, atbalstīt uh, Hampelkunga teikto, ka demokrātija un uh, cilvēktiesības uh, ir uh, Eiropas uh, sasniegums, bet nu ne tikai Eiropas, uh, bet gan uh, sasniegums uh, visai pasaulē. Domāju, ka ir ļoti uh, liederīgi un simboliski, kā arī praktiski. Ja uh, Eiropa izveidotu demokrātijas muzeju, tāda vēl nav. Varbūt, ka um, šāda ideja būtu atbalstām, un uh, muzejs būtu ļoti liederīgs ne tikai kā simbols, bet arī uh, pētījumiem, izglītības uh, programmām, uh, kas uh, būtu veltīts demokrātijām cilvēktiesībām. Eiropas vēsturē ir uh, objekti, simboli, praktiskas lietas priekšmeti, kas uh, e, ir uh, bijuši noderīgi, lai demokrātija labāk strādātu. Un manā valstī, piemēram, netālu no Akropolas, ir vieta, kur šāds muzejs varētu tikt izveidots. Bet es to drīzāk nevērtēju kā nacionālu programmu. Es zinu, ka visas Eiropas valstis var dot ieguldījumu. Itālija, Francija, nu, tiešām visas Eiropas valstis ir devušas ieguldījumu, lai demokrātija šodien tās pazīstamajā formā rastos. Tātad visi varētu dot ieguldījumu šādu muzeju izveidei, kopā pārvaldīt un arī izmantot. Šī ir ļoti konkrēta praktiska ieteikuma. Tagad dod vārdu Vecekam Sinkovskim Uważam, że dialog jest. Paldies, priekšsādātājas kundze. Dialogs vienmēr ir eh, nozīmīgs eh, starp eh, dalību valstīm ar Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem, kā tāpat arī ar uh, nacionālajiem parlamentārajiem uh, institūtiem. Paldies par ielūgumu uz uh, šo pasākumu, jo tas ir uh, pierādījums. Uh, arī tam, ka vēlme diskusijām ar Nacionālo parlamentu pastāvni ir nozīmīgs. Pamatprincips ir ļoti labs, bet vai modelis un rīcība veids ir tas pareizais, jo nevienmēr tas izskatās par partneru dialogu, ja mēs runājam par problēmām. Proti, dalību valstis uzstājas, runa iet par uh, proporcionalitāti un atbilstīgumu, tāpat arī attiecībā uz pilsoņu brīvībām, to var teikt. Kā noteikts problēmas rodas, nu, ir nepieciešams dialogs. Tagad tiek runāts par kontroli, par monitoringu, situācijas uzraudzīšanu, bet šī mehānisma nosaukums ietver sevi tiesiskumu. Un Tas a, nozīmē a, likuma a, ietvaros. Un tagad tiek piedāvāts mehānisms, kas septītajā pantā līgumā ir noteikts, un šis mehānisms pārkāptu noteiktos robežas. Šeit ir ļoti skaidra procedūra noteikta dalība valsts vienojas, kā un kad var pārbaudīt, vai dalība valsts nav ieturējušas kādas noteikumus. Komisija 2014. gadā paziņojumā interneta lapā pārkāpa darbības robežas, norādot, ka šādas tiesības tā kā nebūtu. Un dalība valsts ir par kontroli un par. A, atbalsta, taču dalība valsts ir tās, kas nu gal galā mm, lēmums pieņem. Un vai tagad runa iet par šī uh, mehānisma eh, monitoringu, šo kontrolas mehānismu radīt, man liekas, ka tas uh, ir solis pārāk tālu. Nacionāls parlaments, piemēram, ja šāds, uh, šāds parlaments uh, šaubās par uh, Nu, piemēram, to, ko komisija dara, vai, piemēram, šeit tiek um, izteikta uh, uh izmantot dzeltenās kartītes procedūru un trīs reizes pret vienu valstu tā tiek darīts. Vai nacionālais uh, parlaments nevarētu arī uh, no komisijas prasīt atbildību? Man liekas, ka jāraugās, un kā tad uh, tas vispār izskatās, ja uh, komisijai ir noteikti uh, pienākumi, kas ir bijuši un tie nav izpildīti. Eiropas parlaments arī nav labāk uh, piemērots nekā nacionālajie parlamenti, ir arī nav uh, labāks nekā atsevišķās dalība valstis, tie ir pilsoņi un uh, ar viņiem ir uh, jāved uh, dialogs, nevis ar šādu monitoringu vai kontrolas mehānismu, kas tiek uzlikts. Paldies, ja tas apstiprina mūsu priekšlikumu. Mēs arī piedāvāt institūcijām tieši šādu pašu monitoringu pasākumu. Šogorkungs. I'm sorry. I was listening on the headphone. Atvainojiet, es uh, klausījos austiņās. Es turpināšu ungāru valodā. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, gribētu uh, aicināt komisiju vairāk iesaistīties dalībvalsts kompetencēs, un šajā gadījumā tā nevar Eh, rīkoties vien pati praksa rāda, ka mums ir nepieciešams kāds šāda raksturojuma mehānisms. Pietiek ar to, ka mēs ņemam vērā pagājušās nedēļas notikums Rumānijā. Visi norāda, ka tradicionālās mi minoritātes var iztenot savas tiesības, eh, taču tajā pašā laikā mēs redzam, ka minoritātes dzīvo katru reizi aizvien sliktākos juridiskos apstākļos, jo netiek izpildīti tie pienākumi, kādas valsts uzņēmās. E, tiek samazināta mm, dzimtās valodas lietošana, prokuratora interesēs par vecākiem jautājot, kāpēc tie tiek sūtīti minoritāšu skolās, kurās tie varētu izmantot minoritāru šo valodu, un tas attiec ne tikai uz Rumāniju, to pašu mēs vērojam e, Grieķijā, Lietuvā, Francijā, citās dalībvalstīs ir nacionālās e, minoritātes, kuras atsevišķās valstīs pat nepastāv, vai citās valstīs, kā Slovākijā, tiek pieņemti likumi, kas vēršas pret šo minoritāšu interesēm. Valdība un prefektūti daudzās valstīs regulāri vēršas pret eh, nacionālajām minoritātēm tad, kad tās vēlas izmantot savas tiesības saskaņā ar likumiem. Ir jāizvērtē, vai tiek izpildīti solījumi, kuri tika dot pirms iestāšanās, vai tiek izpildītas līguma prasības. Paldies! My... Paldies, un nākošais runātājs ir eh, deputāts Dirka no Rumānijas. Iespējams, ka es ļoti nepareizi izrunāju jūsu uzvārdu. Atvainojos par to, neraizējieties. Prieksādātāji, godājamie kolēģi, dārgie viesi, godājamie deputāti. Man ir liels gods pārstāvēt Rumānijas parlamentu šajās debatēs par Eiropas Savienības mehānismu demokrātijai, tiesiskumam un cilvēktiesībām. Kāda ir Nacionālo parlamentu loma? Sākšu ar to, ka tik svarīgs temats mums paver ceļu uz palielinātu atbildību sarežģītās jomās, kas šobrīd ir tikai dalību valstu kompetencē. Eiropas Savienība savā attīstības gaitā ir apstiprinājusi to, ka tas ir stabils veidojums, kur rīcībā ir mehānismi, kas varētu izpausties arī darbībā uz vietām un dalību valstīs pilnībā respektējot pamatprincipus. Es vēlētos atsaukties šajā gadījumā uz līguma pantu 4.2 Eh, tāpat kā arī uz Kopenhāgenes kritērijiem un sesto pantu. Ar šiem abiem ļoti svarīgajiem pantiem Eiropas Savienībai ņemot vērā dažādos dalību valstu politiskos lēmumus un politikas var parādīties atkāpes, kas ir pretrunā ar Eiropas standartiem. Un mums ir jāpieliek pūliņi visās dalībvalstīs, lai mēs vislabākajā veidā varētu aizstāvēt Eiropas pilsoņu intereses. Tiesiskums Eiropas līmenī. Tam ir jāņem vērā visi šie principi, kam ir jābūt Eiropas Savienības funkcionēšanas pašā pamatā. Dalībvalstis darbojas uz konsensus pamata, un kontrols mehānisms demokrātijā un tiesiskumā ir prioritāte, lai varētu nodrošināt Eiropas politikas attīstības nākotni tādā veidā, lai nodrošinātu tiesiskuma funkcionēšanu visās dalību valstīs. Dalību valstu politiskajiem lēmumu pieņēmējiem ir jāņem vērā šāda mehānisma darbība, kas, es ceru, tiks izveidots un kas nodarbosies ar sankciju izvērtēšanu. Kā mēs zinām, Rumānijā ir izveidots sadarbības mehānisms, kas ir sevi pierādījis, tas ir bijis efektīvs un tas mums deva iespēju labāk nodrošināt tiesiskumu. Šāds mehānisms kas ir noderīgs visām dalībvalstīm, pelna mūsu vērību, pilnīgi noteikti, protams, ir jārespektē līguma prasības. Tāpat norāda, ka Rumānija ir respektējusi visus verifikēšanas mehānismu noteiktos kritērijus, un mēs uzskatām, ka tam vairs nevajadzētu koncentrēties uz Rumāniju. Paldies! Paldies! Un nākošais runātājs manā sarakstā Diģiem arī no Francijas. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšstādājas kundze. Nu, sākumā es gribētu atzinīgi vērtēt Eiropas parlamenta iniciatīvu. Demokrātija ir visvērtīgākais, kas mums ir, un arī vistrauslākais. Tātad iniciatīva, lai saglabātu uh, pilsoņu pamatvērtības, ir ļoti nozīmīga un uh, jāsveic. Tajā pašā laikā tas jau tika uh, uzsvērts, dažādas iniciatīvas ir izteiktas. Uh, Uh, ir izveidota aģentūra un viss darbs virzās vienā uh, virzienā, tajā pašā laikā jāraugās, lai iniciatīvas būtu labi saskaņotas. Un uh, jānovērš nesaskaņotība, lai mūsu pilsoņi labi saprastu, ko Eiropas institūcijas vēlas uh, darīt, sadarbojoties ar nacionālajiem parlamentiem. Šodien mēs varam uh, piekrist konstatējumam, ka ir dažās Eiropas valstīs centieni demokrātiju, pamatiesību un pamatbrīvību kā ierobežojumu, un praktiski visās dalību valstīs ir dažādās jomās nepieciešams progress, nu, piemēram, Francijā tiesu neatkarība, presas brīvība, vienlīdzības starp vīriešiem un sievietēm, minoritāšu respektēšana un īpaša uzmanība tām personām, kurām ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Un es tieši uz aktuālo situāciju atsaucos. Tā tad ir nepieciešama aktīva darbība, lai visi tie mehānismi, kas varētu darboties šādā izpratnē, būtu izveidoti. Bet nu, tikai uzraudzība nav pietiekama. Ir jābūt spējai, ja tas ir nepieciešams, veidot ieviest uh, procedūras, kas būtu efektīvas un obligātas pēc tam, kad uh, dialoga ceļš ir izsmelts, lai līguma septītais pants nebūtu tikai uh, teksta uh, vārds, bet gan tiktu uh, patiesi uh, izmantots, kad tas ir nepieciešams. Tātad mēs atbalstam integrētu mehānismu, un es domāju, ka uh, iesaistot nacionālos parlamentus Eiropas parlamenta darbā un tādā plašākā skatījumā ir absolūti nepieciešama. Un uh, būsim uzmanīgi un ieinteresēti, raugoties uz mehānismu, ko jūs vēlaties uh, piedāvāt. Dialogs, dialogs un patiesi visu laiku dialogs. Un galu galā, tad, kad būsim visu izrunājuši, patiesi ir uh, nepieciešams respektēt pamatiesības. Paldies! Uh, Mrs. Lielas paldies! Revo Delenas kundze. Uh, paldies, priekšstādātājs kundze. Sveicu sentāru Diģiem Arīkungu. Un eh, gribu apstiprināt to, ko eh, jūs eh, uzsvērāt priekšsādātājas kundze par to, ka ir nepieciešams veidot viedokļu apmaiņu. Eiropas parlamentam ir leģitimitāte, ko dod um, Eiropas pilsoņi, un tāda pati ir nacionālajiem parlamentiem. Mums ir nepieciešama viedokļu apmaiņa par priekšlikumiem, ko mēs esam izteikuši, un no uh, uh, teiktā, ko uh, pauda tie, kas uzstājās, mūsu pamatiesība izpratne ir līdzīga un pamatiesības ir tikpat nozīmīgs punkts, kā varētu būt ekonomiskā tirgus laba darbība, kas uz kā arī balstās Eiropas Savienība. Un šie abi elementi - ekonomiskā apmaiņa un mūsu kopējās vērtības ir nozīmīgi. Tādēļ jānodrošina tas, ka no vienas puses jārespektē brīvības tirgus brīvības, kapitāla tirgus brīvības, un no otras puses tikpat uzmanīgi jāraujās tad, kad jārespektē tiesības, tīpaši Eiropas Savienībā. Tas ir a, spēkā attiecībā uz tiem, kas ir dažādās valstīs, un tāpat arī attiecībā uz Eiropas likumdošanas kopumu. Un šeit esmu ļoti gandarīta, ka visbeidzot ir priekšlikums izteikts un ko Eiropas parlaments ir a, apstiprinājis. Mēs diskutējam par šiem mehānismiem un mēs varam šādā veidā uh, rast uh, iespēju vēl tālāk virzīties. Tie uh, instrumenti, kādi mums ir uh, juridiski pieejami, mēs redzam, ka tie nav tik ļoti efektīvi. Nu, uh, mēs neesam ekonomiskās stabilitātes mehānisma uh, efektivitāti sasnieguši. Eiropas parlaments ir balsojis par šo mehānismu. Es ļoti atzinīgi vērtēju proaktīvo komisijas darbību, lai darba virsītos uz priekšu, un es domāju, ka ir ļoti nozīmīgi, lai padomu un nacionālajie parlamenti arī iesaistītos, lai mēs vairāk spētu respektēt varētu īstenot. Nu, nevajag tikai negatīvās lietas izcelt, bet gan arī to, nu, cik laba, teiksim, ir spēja Eiropas Savienībā darboties, un lai tā arī neizzustu un ievērot dažādās vēlmes. Konstruktīvi raudoties, proaktīvi raugoties jāraugās uz attīstību 2019. gadā. Būs iespējams pārskats izvērtējums un varbūt pēc pieciem gadiem vēl tālāk varam doties uz priekšu. Nē, tas nav pietiekami ātri. Mums visiem jāstrādā at, ar atbildības sajūtu. Un parlaments vai uh, Nacionālo valstu institūcijas mēs negribētu mazināt Eiropas vērtību mazinājumu. Un tas ir jārespektē. Jārespektē vienādā veidā. Ja ir priekš pārkāpumi attiecībā uz pamatiesībām, tad to nevar ignorēt. Un jāvērtē tas arī kā tiesību pārkāpums. Paldies! Antonio Filipe. Nākamais Antonio Filipe no Portugāles. Muito obrigado, senhora. Paldies, priekšsēdētāji. Šī diskusija ir ļoti interesanta, un es domāju, ka runājot par principiem, mēs varam samērā viegli vienoties par tiem pamatprincipiem, kas ir jāievēro demokrātiskās valstīs, kas eh, ietilpst Eiropas eh, eh, Savienībā. Grūtības sākās tad, kad mēs vēlamies šos principus ieviest, un šeit, manuprāt, mēs saskaramies ar divām problēmām. Eh, pirmā no tām ir jādefinē tas, kā šie principi tiks īstenoti. Mums ir jā, mēs. Uh, eh, Mēs runājam par eh, taisnīgām vēlēšanu sistēmām, bet kā mēs varam izvērtēt, ka mūsējā vēlēšanu sistēma ir taisnīgāka nekā jūsējā? Kurš tad būs tas modelis, eh, tas šablons, uz kur mēs varēsim balstīties? Un vai mēs runāsim par to, eh, ka būs vien, vienots modelis viscaur Eiropas Savienībā, uzskatot, ka tas ir taisnīgāks. Un otra problēma ir saistāma ar to, ka pilsoņi atzīs demokrātisko leģitimitāti Eiropas institūcijām. Un šeit mēs saskaramies ar problēmu. Pilsoņi neizjūt, ka Eiropas institūcijas būtu tāds demokrātijas modelis, kāds būtu jānosaka pāri pār modeļiem, e, kāds pastāv katrā valstī un kāds tajā ir izveidots. Un šāds atzīšanas trūkums uh, Eiropas Savienības demokrātiskais pārākums eh, ir problēma tad, kad mēs runājam par eh, sankciju piemērošanu dalībvalstīm. Tās ir debatas, kas ir jāorganizē intensīvi piedaloties Eiropas institūcijām, nacionālajiem parlamentiem, nacionālajiem lēmējiestādēm, taču eh, tas nebūtu uh, Eh, īstais veids, kā varētu paredzēt kādus draudus. Ir jārīkojas realistiski un nedarīt to, lai vēl vairāk attālinātu Eiropas pilsoņus no Eiropas Savienības un dalības eh, tajā. Apzinu, piemēram, norādot, kā visas dalība valstis ir pilnīgi vienādas, Uh, līdztiesīgs Eiropas Savienībā, lai gan mēs redzam, ka tā nevienmēr ir, ņemot vērā tā, ka mums visiem ir jāatzīst, ka tiek ņemts vērā gan dalībvalstu lielums, ietekme, un līdz ar to uh, dalībvalstu līdztiesība ir ļoti tālu no uh, šī vēlamā principa. That, Lielas paldies! Es tagad eh, nereaģēšu, taču tas, ko jūs teicāt, eh, bija patiešām interesanti. Par šiem punktiem mēs esam ļoti intensīvi diskutējuši Eiropas parlamentā. Eh, nākamais manā sarakstā. Pet Petra Stīvena. There's a little red button. Um, jā, jānospiež maza sarkana podziņa. Ah, wonderful. Thank you very much. Un lieliski. Lielas paldies priekšādātāji, lielas paldies arī visiem runātājiem. Domāju, ka Nīderlandē un arī citās Eiropas valstīs varam novērot, ka demokrātija nenozīmē tikai vēlēšanas. Te ir runa par to, kā pilsoņi vēlas, lai valdības rīkotos atbildīgi, un tas ir jādara katru dienu. Mani ļoti interesēja runātāja teiktais un arī priekšādātājs teiktais par to, kā šīs pilsoņu iniciatīvas varētu sasaistīties ar šo mehānismu. Kā iesaistīt pilsoņu šajā mehānismā, kā panākt, lai viņi paustu savu viedokli, un arī kā koordinēt pilsoņu kustības pāri mūsu valstu robežām. Tas ļautu pilsoņiem izjust solidaritāti. Uh, Tas eh, ļautu viņiem kļūt par aktīviem Eiropas pilsoņiem un izteikties par tādiem jautājumiem kā minoritāšu, sieviešu, LGBT personu tiesības. Kā mēs varētu panākt, lai šis mehānisms kļūtu būtisks Eiropas pilsoņiem? Tas eh, nenozīmē, ka viņiem būtu jālasa tikai ikgadējo ekspertu eh, sanāksmju ziņojumi. Viņiem vajadzētu būt tiešāk iesaistītiem. Lielas paldies, tagad Spinēlī kungs. Kundze. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es arī uh, iesaistījos uh, Sofijas Infelds uh, ziņojuma izstrādes uh, darbā un uh, to uh, ļoti enerģiski atbalstīju. Manuprāt, ir ļoti nozīmīgi, ka mums šodien ir organizēta šī tikšanās, it īpaši arī tādēļ, ka tagad var rasties arī e, nesaprašanās e, un šaubas. Tādēļ ir ļoti nozīmīgi, lai mēs e, kopā varētu pārvarēt šās, šīs nesaprašanās vai šaubas. Ko es gribētu teikt? tieši lai pārvarētu šīs nesaprašanās. Varbūt, ka kāds arī var labot manis teikto, bet es domāju, ka šis mehānisms ir izstrādīts arī tādēļ, lai tā kritiski paraudzītos uz visiem tiem centieniem un metodiem, kādas ir bijušas līdz šim lai tiesiskums tiktu ievērots Eiropas Savienībā. Protams, ka var balstīties uz uh, esošajiem mehānismiem, taču uh, jaunais mehānisms uh, rada pievienoto vērtību un domāju, ka tas ir kvalitatīvi e, jauns instruments. Par daudz, ko jau tika runāts, bet vēlreiz uzsvēršu to, ka nozīmīgi ir tas, ka pirmkārt tas ir pastāvīgs mehānisms, tas na, neiejaucas, lai lab, koriģētu nodarīto kaitējumu, bet gan lai profilaktiski darboties. Un tad nākamais šis, nākamais punkts ir, ka šis, šie, šī iespēja, kāda ir citiem mehānismiem, proti veikt sankcijas, ka tā tiek novērsta. Šis mehānisms ļoti būtiski balstās uz lēmtspējas uzlabošanu. Ekspertu darbs nav pilnīgi atšķirīgs no notiekošā, bet gan tiek veidots bezparteisks viedoklis, iesaistot um, daudzas iesaistītās puses. Un otrs punkts, šis mehānisms palīdz pārvarēt šo tādu tā kā soda aspektu, kas iespējams būtu un izveidotos un ir nozīmīga, lai institūcijas pašas arī tiktu novērotas. Un man liekas, ka ir jābūt indikatoriem un parametriem. Tādu vēl nav. Katrā gadījumā nozīmīgi ir tas, lai arī institūcijas a, tiktu ietverts un lai arī tās a, tiktu novērtēts. Nosmē, noslēgumā es gribētu izteikt a, īsu personīgu piezīmi. Un proti par jēdzienu kopīgās vērtības. Man ir ļoti žēl, ka šodien priekšpusdienā brokastīs nevarēja piedalīties. Labprāt būtu uh, arī manu viedokli par uh, šo uh, tēmātu izteikuši. Protams, ka vērtības jau ir aprakstītas līgumos. Taču tas arī ir koncepts, kas uh, var būt divējāds. Tās ir saistīts ar kultūru, ar tradīcijām. Ja a, līgumi būtu formulēti pa jaunu, tad a, man liekas, ka būtu labāk jārunā par a, normatīvām pamatnostādnēm. Un uz to balstās a, Sofijas a, darbs un arī tas, a, kas mūs visus vieno. Tā normas, tiesības, a, tas nav subjektīvs, bet tas ir tas, kas ir Tas nav ne, nevis tā, kaut kas tāds, par ko var uh, diskutēt, kas ir par vai un kas ir pret, bet no vienas puses tie ir uh, ļoti konkrēti uh, formulēti pamatiesību hartā un līgumu uh, pantos. Pamatiesība hartā ir tāda pati nozīme. Viens no kolēģiem uh, runāja par. Uh, modeli, bet man liekas, ka neiet runa vispār par to, kāds modelis, bet gan par konkrētu pantu uh, līgumos un pamatiesību hartā. Es domāju, ka jo vairāk mēs diskutējam, jo vairāk varam noskaidrot šos jautājumus. Un mūsu polizīcijas uh, var tuvināties. Ieskaitot arī komisijas uh, komisiju, jo tā ir, manuprāt, vēl pārāk daudz šaubu, jo šis ir kvalitatīvi jauns mehānisms. Tas nav viss viens no daudziem, bet gan pilnīgi jauns. Miko Vašik from Poland. Nākamais manā sarakstā Mikolās Šikakungs no Polijas. Dziękuję pani przewodnicząca, szanowni. Paldies, priekšsēdētājs kundze, cienītās dāmas, kudātie kungi. Es tiešām uh, Esmu ļoti gandarīts, ka varu piedalīties šajā nozīmīgajā sēdē. Es pārstāvu Polijas senātu un cilvēku tiesību lūgumu rakstu un tiesiskuma komisiju. Mēs kā komisija esam ļoti plaši iesaistīti šo jautājumu izstrādē cieši sadarbojamies ar pilsoņu pārstāvjiem, ar nevalstiskām organizācijām. Un runiet par to, ka tie jautājumi, par kuriem uh, diskutējam šodien, ir arī mūsu darba aptvērumā. Tagad par uh, dialogu. Šāds dialogs ir uh, ļoti nozīmīgs. Tas arī ir viens no uh, tiesiskuma pamatprincipiem. Tas ir sakāms par uh, suverēnām valstīm, kas uh, objektīvi var apmainīties viedokļiem. Es personīgi domāju, ka Eiropas institūcijas uh, varbūt uh, pārāk tālu iet, varbūt ka pat pārkāpjot suverenitāti un līdz ar to mazinot uh, Eiropas uh, institūciju ticamību pilsoņu acīs. Apusējs respekts starp uh, dalību valstīm. Uh, ir uh, absolūti nepieciešams uh, Eiropas Savienības uh, turpināšanai. Uzticība tā ir nepieciešama uh, valsts uh, lēmumu atzīšana. Protams, ka mēs esam gatavi turpināt uh, dialogu uh, arī ar uh, jūsu komiteju un kā jau jūs uh, ievadvārdos uh, teicāt. Runa iet par objektīvi noteiktām mērtībām un uh, bezpartējisku novērtējumu no abām pusēm, kas tiek padarīts. Paldies, Rieta Zubālis kungs no Lietuvas. Keletą pastabų. Priekšādātājs kundze, es vēlētos izteikt dažus komentārus attiecībā uz šo dokumentu. Vēlētos runāt par astoto pāntu, par tā saucamo ekspertu paneli. Man šķiet, ka Eiropas Savienības vērtību un uh, pamatprincipu izvērtēšana tiks atstāta tikko un vienīgi, tikai un vienīgi juristu ziņā. Mārtiņš Luters juristus neaprakstīja ar visai pozitīviem vārdiem, bet eh, tā, protams, ir tikai vēsture. Tā saucamā ekspertu sarakstā es, piemēram, neredzu citu profesiju pārstāvis. Te viss runā tikai par likumiem un juristiem, vai Eiropas Savienība ir tikai un vienīgi likumi, vai tie ir tikai juristi, kas varēs mums pateikt, kas īsti ir mūsu vērtības, nu, par to es šaubos. Tālāk. Es, protams, ļoti augstu vērtēju apvienotās nācijas, arī OECD. Tās ir ļoti um, labas starptautiskās organizācijas, taču vai tām ir kaut kāda saistība ar dalībvalstu pienākumiem? Jā, protams, mēs esam šo organizāciju dalībvalstis. Bet, piemēram, Eiropas drošības un sadarbības organizācijā, kurš īsti izlems, kurš eksperts drīkstēs piedalīties šajā panelī, vai tas būs uh, ģenerālsekretārs vai prezidentūra. Tas pats attiecas arī uz apvienotajām nācijām. Kurš tad pieņems šo lēmumu? Vai tas būs eh, ģenerālsekretārs vai kāds cits? Katrai organizācijai ir savi pienākumi, taču tām noteikti nevajadzēs domāt par citu organizāciju pienākumiem. Protams, ka dalībvalstīm ir sava atbildības sfēra, un tām ir jāveic arī savi pienākumi attiecībā uz šīm organizācijām. Ja dalībvalstis šos pienākumus neveic, nu, tad šīs organizācijas, protams, var spērt konkrētus soļus. Protams, mēs varam runāt arī par attiecībām starp dalībvalstu parlamentiem un Eiropas parlamentu. Dalībvalstu parlamenti drīkst pieteikt tikai vienu kandidātu, Un tāpat arī ir aprakstīts, kādām ir jābūt šī kandidāta profesionālajām kvalifikācijām. Pēc tam Eiropas Savienība piedāvā savus kandidātus, un šeit nav nekādu kritēriju, kas tad īsti pārstāvēs Eiropas parlamentu. Es uzskatu, ka šīs priekšlikums um, paplašina Eiropas politiķu kompetenciju pieņemt lēmumus. Uh, Tādējādi šie pienākumi tiek atstāti ārēju organizāciju ziņā. Lielas paldies! Šo debašu beigās es eh, paskaidrošu, kāda īsti ir ekspertu paneļa loma un viņu priekšlikumu eh, stāvokli. Šķiet, ka tie ir radušies eh, zinām pārpratumi. Pančtorkas kundze tagad. Jā, vielen dank. Jā, paldies, priekšsētājs kundze. Jūs ievadvārdos teicāt, citējot otro pantu, un teicāt, ka vērtības ir definētas, un tās jūs gribat īstenot ar tiesiskas valsts mehānismu, kas ļoti diplomātiski uh, Eh, bet eh, ļoti skaidri tiek noraidīts. Jūs teicāt, ka e, e, vērtības jāīsteno, un nākamais teikums bija tāds, un šādas vērtības mums ir jādefinē, jo mēs eh, atšķirīgas lietas saprotam ar tām. Un tā tas ir. Jūs saprotat kaut ko pilnīgi citu ar tiesiskumu un, tie, un taisnīgumu nekā citi. Uh, Piemēram, jūsu skatījumā aborts ir cilvēktiesības un citiem aborts ir nedzimuši cilvēku nonāvēšana. Es negribu uzbrukt jūsu pozīcijai, bet tas, ko jūs kā cilvēktiesību definējat, ir citiem kaut kas pilnīgi cits, kaut kas tāds, ko tie noraida. Un tagad jūs ar šo mehānismu, jūsu vērtības, kas galīgi pat nav definētas, kurus jūs to šeit otrajā fontā interpretējat, šīs vērtības jūs, to, jūs gribat visā e Eiropā, visās dalī valstīs īstenot, neievērot tās struktūras, kādas ir, kādas ir, a, piemēram, kopientiesa un gribat uh, dibināt politisku ekspertu paneli, lai tās vērtības, kādas jums ir un kuras daudz, kur, kurām daudzi nepiekrīt, lai šīs uh, vērtības īstenot. Viens no Francijas kolēģiem teica, uh, ka uzraudzība nav uh, slikta, bet uh, raksturo arī to, cik aktīvi darbība jūs gribat uh, uzraudzīt tās dalībvalstis, kas nepiekrīt jūsu vērtībām un tiek teikts, ka tas nav slikti, bet nu tādas uh, at attīstības uh, punkts. Nu, man liekas, ka uh, šādā izpratnē Padomju Savienība un Ziemeļa Koreja būtu bijušas ļoti tādas uh, dzīvelīgas un aktīvas valsts. Padomājiet uh, par to, uh, Jūsu vērtības, jā, es nemaz neapstrīdu jūsu vērtības, un es uh, saku jūs un personalizēju, un ar jums es saprotu lielu, lielu vairākumu Eiropas parlamentā. Viņi piekrīt uh, jūsu uh, vērtībām. Piemēram, ģimene padara slimu, un ģimene nav. Mm, ir jautājumi par ģimeni, kuriem mēs nepiekrītam. Daudzos nacionālajos parlamentos jūsu redzējumu arī nepiekrīt, un jūsu vērtības ir tās, ko jūs varat, uh, nu, tā kā visiem uh, uzspiest. Un jūs uh, nedomājat, ka uh, tad uh, uh, valsts tiks izspiests no Eiropas Savienības, uh, jo uh, tās nepiekrīt jūsu vērtībām? Fonš Torkas kundze, šķiet, ka šeit bija vairāk pieņēmumi, kurus es absolūti uh, nevēlos akceptēt, un es arī negribu pieņemt to, ka šīs idejas jūs padarāt par karikatūru. Jūs saprotat, ka arī parlamentā ir minoritāte, kas nepiekrīt šādiem jautājumiem, kurus ir pieņēmis vairākums parlamentā, bet ja jūs mūs salīdzinat ar Dienvidu Koreju vai Krieviju, tad jūs ejat mazliet par tālu. Van Mulderkungs, Nīderlandē. Paldies, priekšstādājs kundze, runāšu. Dzimtajā valodā esmu ļoti iepriecināts, ka varu būt šeit un uzklausīju Ungārijas un Polijas kolēģu teikto. Mēs varam diskutēt par institūciju ticamību. Bet kolēģiem no Polijas un Ungārijas, gribu teikt, ir sekoša problēma Nīderlandē zināmos, zināmās cilvēku grupās izplatās skepticisms, tiek teikts, ka paplašanās bija, paplašanāšanās bija pārāk ātra, nevienmēr vērtības tiek atbalstītas un tiek uzdots jautājums, ar kādām valstīm mēs tagad esam Eiropas Savienībā kopā. Mums nav viens un tās pašas vērtības visiem. Es saņēmu. Uh, vēstuli par situāciju Poliju, un uh, tur tika teikts, ka situācija nav uh, ļoti iepriecinoša uh, ar tiesiskumu Polijā, un uh, es gribētu jautāt uh, Polijas uh, kolēģiem, kā man paskaidrot uh, situāciju. Man vēlēt arī daļai ir eiroskeptiski, kā es varu uh, viņiem izskaidrot, kas notiek Polijā, un kā to var uzrabot. Nu, es gribētu uh, labprāt. Uh, skaidru atbildi no polijas kolēģiem, lai varu izskaidrot situāciju maniem vēlētājiem. First... Lielas paldies! Šajā pirmajā panelī uzklausīsim vēl trīs runātājus, un pēc tam atgriezīsimies pie Hampla kunga un Rio kunga. Es arī gribētu izteikt dažas noslēguma piezīmes. Vēl ir pieteikušies divi eh, dalībvalstu parlamentu runātāji. Pirmais eh, - Budrī kungs no Luksemburgas. Jā, priekšsēdētājs kundze. Daudz, kas jau tika izteikts, iniciatīva ir laba, ko jūs izteicāt. Es domāju, ka jautājumi par demokrātiju, pamatiesībām un tiesiskumu ir pārāk a, a, nozīmīgi, lai atstātu to tikai vienas valdības rokās un ir ļoti nebūtīgi, lai a, nacionālajie parlamenti iesaistās un lai būtu šis pastāvīgais dialogs starp dažādajiem uh, pārstāvjiem, starp Nacionālo parlamentu pārstāvjiem un Eiropas parlamentu. Bet mēs redzam jau pirmās, pirmos viedokļus. Es domāju, ka formalizējot šo dialogu ar starptautisko lēmumu, tas noslēgs procesu. Un, manuprāt, tam nav jābūt viss sākuma punktam. Mēs redzam, ka ir liela kavēšanās šeit, šajā zālē. Un šī, šis atturīgums kavēšanās uh, būs tāpat arī ministru padomē. Es domāju, ka ir nozīmīgi varbūt, ka nu, netik ļoti koncentrēt uzmanību uz tāda ko, formāla ietvara veidošanu, kas nav nu, visvairāk pieprasīts vai sagaidīts. Es pats piedalījos konferencē par 13. pāntu. Divu gadu laikā mēs diskutējām par uh, Nacionālo parlamentu un Eiropas parlamentu sēžu un nebija, teiksim, par, par tieši šo lēmu pieņemšanas jautājumu diskusijas. Man liekas, ka ir ļoti nozīmīgi, lai mēs varētu tikties un diskutēt, bet nu, nepārāk tagad uh, diskutēt par ietvaru, par formālu ietvaru, kas būs uh, sarežģīti. Uh, Eh, jau tagad ir eh, izveidojams, jo ir diezgan liela kavēšanās eh, par šo iniciatīvu. Un es pat gribētu arī vērst uzmanību uz to, ka jānovērš arī dubultošanās, ko citas institūcijas dara, piemēram, Eiropas padomu de Greco, Lavinīs un ECO, kas ir arī. Uh, monitoringa institūcijas izveidojas. Nu, man liekas, ka Eiropa varētu zaudēt uh, savu spēju, veidojot tik ļoti daudzus mehānismus un vajadzētu novērst uh, daudz uh, līdzekļu atkārtošanos. Un Štošs kundzei atbildot, es gribētu teikt, ka Eiropas Savienības vērtības ir tekstos nospraustas un pamatiesību hartā. Tāpat arī citos starptautiskos dokumentos. Uh, un tiem ir, tie ir jāievēro visiem. Dažas personas to nevar tikai apšaubīt. Paldies! Mitāņī kungs tagad no Ungārijas. Köszönöm a szót, elnök asszony. Engedjem. Paldies, priekšsēdētājs. Es vēlētos jums ziņot, kāda ir Ungārijas nostāja šī temata sakarā. Mūsu izpratnē tiesiskums ir kopīgs princips, kas ir jāizstāv Eh, un jāsargā, taču mums ir jābalstās jebkurā analīzē uz 4. Eh, gada ārlietu padomas eh, secinājumu. Mums ir jābalstās uz kopīgiem principiem. Ir jāveic uh, objektīvs izvērtējums dalību valstīm nedrīkst diskriminēt dalību valstu iztiesību un ir jābūt pilnīgi objektīvai pieejai dialogam. Ik viens Eh, ikviena lieta, kas pārkāp šos principus, Ungārijai ir nepieņemama. Mums ir jābalstās uz 4. gada padomas secinājumiem, un mums ir jāizvairās no tematiem, kas varētu mūs šķelt. Tāpat arī padomas secinājumus ir norādīts, ka ir jānovērš jebkāda diskriminācija, tāpēc mēs esam pret rezolūciju, kas tika pieņemta 2006. gada decembrī un kas aicina izveidot mehānismu um, demokrātijai, pamatiesībām šī mehānisma sakarā, un Ungārija vienmēr ir apstiprinājusi, ka komisijas rīcībā ir pietiekami daudz instrumentu, lai nodrošinātu tiesiskumu. Mehānismā tiesiskumam trūkst juridiskās bāzes, tāpēc, mūsuprāt, tas ir instruments, kas var tikt izmantots, lai izdarītu politisku spiedienu un iejauktos iekšējās lietās. Visos problēmu gadījumos Ungārija ir bijusi atvērta diskusijām, dialogam, un mēs vienmēr esam bijuši atvērta dialogam, lai rastu risinājumu. Thank you. Lielas paldies. Īsnībā bija pieteikušies četri runātāji, nevis trīs, kā es teicu. Vokta kungs, lūdzu. Jā, danke, Frau Vorsitzende. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, gribētu sākt ar to, uh, ka es citēšu to, ko jūs teicāt, ka jūsu uh, brokastu saruna rezultātā ir skaidrs, ka ir uh, nepieciešami mehānismi, kas garantētu pamatiesību uh, uh, ievērošanu. Piekrītu, Bet jautājums, kādi tie mehānismi būs un kā tas var darboties, ja pamatiesības nav a, spēkā visiem vienādi? Ampl kungs mēģināja to arī skaidrot, mēģināja runāt par tādu nepolitisku pieeju, ja ārsts beidz operāciju, tad ir vienalga, vai pacients pārstāv labējos vai kreisos viedokļus, un otra apgriezt, es eh, sakot, jāsaka, ka nu nav īsti skaidrs, ka pamatiesība īstenošanā nav vienāda, vai um, tā, kāds pārstāv labājās vai kreisās tiesības un arī uh, ārstu uh, uh darbību uh, citējot uh, Ziemedreinā Vestfālē, kad tur strādāja viens uh, no kandidādiem, uh, saskārās ar uh, problēmu, ka uh, bērnu. Uh, Ārsts atteicās sniegt palīdzību bērniem, sakot, ka tēvs uh, ir uh, Uh, NPD uh, kandidāts, un pēc tam tiesa lēma, uh, ka um, tā kā ārsts ir Hipokrāta zvērest no devis, tad viņam ir jāsniedz neatliekamā palīdzība, bet savus regulāros pacientus viņš var izvēlēties pats. Un ja pamatiesība aizsardzība ir mūsu uh, uzdevums, tad tādām jābūt spēkā pret visiem. Pagājuši uh, mēnes uh, Vācijā beidzās lielā uh, kais. Uh, Process beidzās 60 miljonu izmaksāja, 75 uh, advokāti strādāja, 60 miljonu uh, bija izmaksas un uh, tiesa ir cilvēks tikai to viedokļu dēļ. Pēc trīs ar pus gadiem, vairāk nekā 300 tiesas dienām, tiesas, tiesu pārtrauca, jo tiesnes devās pensijā. Nu, varēja redzēt, ka šos patriotus nevarēja notiesāt, bet tos vajadzēja atbrīvot. Līdz ar to procesu tik ilgi turpināja, kamēr vairs nebija iespējams uh, izteikt spriedumu un uh, viņus atbrīvot. Uh, Un tagad prokuratūra ir uh, pieprasījusi uh, jaunu uh, procesu. Tas nozīmē atkal trīs ap pus uh, uh, gadus uh, procesu. No otrienes līdz ceturtdienai visi tie, kas uh, tur ir bijuši iesaistījuši, viņi ir zaudējuši darbu, viņi ir bijuši divus uh, gadus uh, izmeklēšanas. Uh, procesā Horsts Mālers Ungārijā uh, tika izdots uh, Vācijas izstādēm. 81 gadu vecs, 10 gadus viņam jāpaliek ir cietumā tikai viņa politiskās pārliecības dēļ. Un daudz, kas uh, Vācijā pārstāv citu politisko viedokļu Vācijā, Grieķijā un Slovākijā, jā, protams, uh, izteikšu secinājumu. Viņi zaudē eksistenci viņu politiskās pārliecības dēļ. Nesen arī uh, ART. Uh, tiesneses, nemaz nerunāšu par daudziem skolotājiem un uh, karavīriem, kas uh, viņu uh, darbu zaudēja uh, uh, viņu pārliecības dēļ. Ja jau vienādi, tad uh, vienādai attieksmē jābūt visā Eiropā. Paldies. Pēdējā runātāja Vēzels kundze no Nīderlandes. Bedankt, voorzitter. Uh, ik zal spreken in het Nederlands. Goed zo. Paldies. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu uh, sākumā teikt paldies par izteikto uh, ielūgumu. Es pārstāvu Senātu Nīderlandē. Ļoti nozīmīgi, ka Eiropas uh, Savienības valstis pieņem uh, savus uh, likumus un uh, respektē savus, eh, savus apņemšanās. Es gribētu uzdot eh, jautājumu eh, dalībniekam, kādēļ tad ir nepieciešams mehānisms, kas pārbauda vai Eiropas normas dalībvalstīs tiek respektētas un īstenotas. Jā, uzdevums ir uh, nozīmīgs, un uh, vēl jau vairāk es gribu to uzsvērt, jo man nav īsti skaidri, balstoties uz kādiem kritērijiem notiks šīs pārbaudas. Ja mēs runājam par demokrātiju, tiesiskumu un pamatiesībām, gribētu zināt, kas nosaka to, ko ar to saprot. Jo acīm redzot, šīs vērtības nav pietiekami skaidri definētas. Es gribētu uzklausīt jūsu viedokli. Lielas paldies. Tad tagad mūsu paneļrunātāja pirmais Hampla kungs. Lielas paldies. Domāju, ka Šīs bija ārkārtīgi noderīgas eh, diskusijas. Mēģināšu sniegt īsu kopsavilkumu par to, eh, kāds eh, iespējas man radās un ko jaunu es dzirdēju katra teiktajā. Es domāju, ka pirmām kārtām ir jānorāda, ka mēs vēlreiz redzējām ļoti lielu pierādījumu tam, ka dialogs un diskusijas par šiem jautājumiem ir patiešām nozīmīgi. Daudzi pieminēja, ka dialogs viņiem šķiet pieņemams, savukārt spiediens vairs nav tik pieņemams. Tātad mēs redzam, ka rodas tāds netieši spiediens no tā, ka tiek salīdzināta situācija dažādās valstīs. Tā būtu mana pirmā doma pēc šīm diskusijām. Otrakārt, Ja šīs mehānisms tiks īstenots, tad, manuprāt, galvenokārt būs runa par demokrātiju un par tiesiskumu. Cilvēktiesību un pamatiesību jautājums, manuprāt, ir ļoti labi aptverts ar, eh, padu, ar Eiropas padomes eh, iespējām un arī ar, ar eh, cilvēktiesību tiesas iespējām. Es domāju, ka šī darba kārtības daļa ir visnotaļ labi aptvērta. Uh, jo īpaši, ja runa par uh, atsevišķām lietām. Protams, ja mēs sākam runāt par to, ka dalībvalstu tiesību aktos būtu jāietver kaut kādi punkti par uh, cilvēktiesībām, nu tad uh, tas ir kaut kas cits. Nākamais, ko es novēroju, ļoti daudz dzirdējām par vērtībām, Mēs redzam, ka līguma sākumā ir iekļauts tāds pamatsāraksts ar vērtībām, bet mēs arī redzam, ka, piemēram, Eiropas cilvēktiesību hartā šis saraksts jau ir daudz plašāks. Tāpat arī tika pieminēts tas, ka vienošanās par vērtībām dažkārt ir sarežģīta. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mehānismos, par kuriem mēs šodien runājam, vajadzētu galveno uzsvaru likt uz procedūrām, nevis uz uh, saturu, kas tieši būtu jāskat šādā mehānismā. Iespējams, ka nevienmēr būs uh, mm, iespēja nošķirt šos punktus, taču es domāju, ka vajadzētu uh, galvenokārt likt uzsveru uz procesiem. Pēdējais komentārs. Īsti nezinu, vai man ir atvēlēts gan daudz laika, man ir radies tāds iespējas, ka laika vienmēr trūkst. Pēdējais komentārs. Vairāk cilvēki izteicās par to, ka apspriesties ir ļoti labi, bet pēc tam uh, vienošanās ir jāizteno. Es domāju, ka Šis izteikums neatiecas tikai uz mūsu šīs dienas tematu. Tas ir tāds e, ļoti vispārīgs e, jautājums. Mums ir jādomā par mūsu lēmumu īstenošanu. Tiesiskums dažkārt sagādā problēmas arī Eiropas līmenī, un es šeit runāju kā tādas valsts pārstāvis, kura pašlaik ir pārkāpuma procedūrā, tāpēc, ka tā nav izpildījusi vienu no Eiropas Savienības regulām. Mūsu valstī runātais iespējams attiecas arī uz citām valstīm, kur varbūt citas regulas nav izpildītas, bet neskatoties uz to pārkāpuma procedūras nav uzsāktas. Lielas paldies tagad eh, Morijo kungs. Paldies, priekšādētāji. Es sākšu runāt franciski, tāpēc, ka es gribētu izteikties par eh, Revo kundzes, eh, jūsu un arī Francijas senāta pārstāvu izteikumiem. Pamattiesības ir tikpat būtiskas kā mūsu pārējās vērtības. Galu galā pamatiesības ir daļa no mūsu konstitucionālajām tiesībām. Es uzskatu, ka mm, Var piekrīst vairākumam šajā zālē. Pats svarīgākais ir dialogs. Mums ir jādomā, kā nodrošināt efektīvu mehānismu, lai tiesības tiktu ievērotas. Mēs ļoti labi zinām, ka daudzas valstis saskars ar problēmām. Mēs saprotam, ka mūsu pilsoņi nevienmēr eh, pietiekam labi pārzina kā šīs eh, tiesības tiek īstenotas, un tieši īstenošanas jautājums pilsoņus uztrauc visvairāk. Es uzskatu, ka ļoti labi tika norādīts, ka ir jāveic arī šie eksāmente izvērtējumi. Tāpat arī man ļoti patika a, eh, Portugāles eh, pārstāvju teiktais, ka mums vajadzētu pāriet uz praksi. Un pirmais jautājums tātad ir pilsoņu izpratne. Uz to norādīja arī Nīderlandes kolēģi, un viņas eh, teiktais bija ļoti pārliecinošs. Mums vajadzētu veicināt mūsu pilsoņu kapacitāti kļūt par reāliem spēlētājiem, protagonistiem pamatiesība aizsardzībā. Tā pavisam necielī komisijā mēs esam a, eh, sākuši veidot adekvātus instrumentus a, eh, šim mērķim. Tātad Mēs esam iesaistījuši Florences institūtu šāda instrumenta veidošanā. Un tātad tiek gatavota aplikācija, būtu pavisam vienkārši aplikācija, kas ļaus pilsoņiem saprast, kā īstenot eh, viņu tiesības un kā to var darīt Eiropas līmenī. Tāpat arī mums ir e-justice portāls, kur ir iekļauta visa informācija par uh, tiesību īstenošanu ar visām veidlapām un tā tālāk. To var izmantot jebkura uh, nevalstiskā organizācija arī jebkurš pilsonis. Tāpat arī mēs iesaistīsim tiesības sargu šajā darbā un informēsim parlamentu un tā tālāk. Tie ir tādi ļoti vienkārši piemēri, bet ikdienas dzīvē ļoti noderīgi. E, pēdējais punkts, kas arī ir ārkārtīgi būtisks. Esmu vienkārši ierēnis, bet man ir jāsaka, ka es nepiekrītu viedoklim, ka uh, komisija pārsniedz eh, savu kompetenci un ka eh, komisija iejaucas citu kompetencē. Es gribētu šeit eh, citēt vicepriekšēdātāju Francu Timermanu attiecībā uz politisko situāciju. Lūk, citāts. Komisija nevēlas iesaistīties politiskajās debatēs Polijā politiskie jautājumi Polijā attiecas tikai uz Polijas politiķiem, nevis uz komisijas ierēģiem. Mūsu pienākums ir aizsargāt tiesiskumu saskaņā ar a, līgumos noteikto. Tātad mums ir jādomā par tiesiskuma ietveru, un te ir runa par septīto pāntu, par kompetenču sadalījumu. Šeit šāds pienākums ir dots Eiropas komisijai Maijā padomē dalībvalstis bija gatavas eh, turpināt šo dialogu, lai uh, veicinātu pārliecību par to, ka tiesiskums netiek iedargāts. Liels paldies! Es nekritizēju Eiropas komisiju par to, ka tā pārkāptu savu kompetenci. Es vienkārši kritizēju eh, komisiju par to, ka tā pilnībā neizmanto savas iespējas. Liels paldies! Es arī gribētu nākt klajā ar dažiem uh, gala komentāriem un tad eh, izteikšu jums priekšlikumu. Domāju, ka ir eh, redušies pārpratumi attiecībā uz Eiropas parlamenta priekšlikumu. Gribētu tagad eh, to izskaidrot. Kāds no jums jautāja, kurš tad noteiks standārtus, kurš definēs normas, vai uh, Mums šos standartus un normas uzspiedīs eh, neatkarīgais ekspertu panelis, tad te ir runa par cilvēkiem, kuriem nav nekādas demokrātiskās leģitimitātes. Atbilde šo jautājumu ir skaidrs - nē. Pirmkārtām ļoti daudz standārtu jau pastāv. Tie jau ir definēti Eiropas Savienības tiesībās, judikatūrā. Tāpat arī um, Eiropas padome tos ir noteikusi, Un eh, pats jocīgākais ir tas, ka visas šīs eh, debates radās pēc tā saucamās Kopenhāgenes dilēmas. Tātad mums jau ir konkrēti standārti, ņemot vērā Kopenhāgenes kritērijus. Šos standārtus mēs izmantojam, lai izvērtētu, vai kandidāta valsts ir spējīga iestāties Eiropas Savienībā. Mēs nesākam no nulles, esam jau konkrētas normas noteikuši. Šeit ir runa par to, kā mēs eh, tos piemērosim tiklīdz, kā valsts būs iestājusies Eiropas Savienībā. Tas ir pats svarīgākais jautājums. Mums ir arī ļoti daudz mehānismu, kas balstās uz eh, standartiem, tā kā Justice Scoreboard, tāpat arī plurālismu aptājas. Šeit negrasāmies ieviest kaut ko jaunu. Un nākamais, pats svarīgākais elements. Ja mēs vēlamies tālāk definēt standārtus, tad šeit ir runa par kopīgu darbu. Tieši par to arī ir runa Eiropas parlamenta priekšlikumā, un tieši par to arī mēs runājam šīs dienas senāksmē. Tātad ir jādomā par to, kā mēs šos standārtus definēsim tālāk. Tāpat arī rēģējot uz Fonštorkas kundzes teikto, visi piedalīsies šajās debatēs, tā skaitā arī jūs, es jau zinu jūsu viedokli. Šeit jūs varbūt man pieredi, pie, piekritīsiet. Tas nenozīmē, ka viss ir relatīvs. Konkrētas lietas jau ir iekļautas līgumos. Mēs zinām, ka viss ir vienādi likuma priekšā. Nepastāv diskriminācija balstoties uz dzīmumu, tautību, reliģiju, invaliditāti vai ko citu. Tas nav apspriešams. Bet pēc tam ir jautājums, kā to visu uh, izpašot, kā to detalizēt, kā iesaistīt pilsoņus. Izlasot Eiropas parlamenta priekšlikumu, mēs redzam, ka ir paredzēta ļoti plaša loma pilsoņiem un pilsoņu pārstāvjiem. Te ir runa gan par vēlētajiem pārstāvjiem parlamentos, gan arī par pilsonisko sabiedrību. Mēs jau jums skaidrojām, kā šīs parlamenta priekšlikums tika sagatavots. Mums bija vesela virkne ar konsultācijām, kur mēs uzklausījām dažādas pārstāvis no nevalstiskajām organizācijām, no baznīcām, no sociālo partneru puses, no tiesnešiem, no mēdījiem. Mums bija ļoti plašas konsultācijas, un katram bija iespēja dot savu ieguldījumu. Tieši šādā veidā arī mēs sagatavojām šo priekšlikumu, un mēs ceram, ka arī nākotnē mēs turpināsim šo sadarbību, vismaz mana izpratne ir tāda. Tagad vēl kāds pārpratums, kas ir tāds ļoti bieži izplatīts, un arī Eiropas komisijā dažkārt tiek pieļauts, ka dalībvalstis it kā aktīvi pretojas. Nu, tā nebūtu nav. Eiropas parlaments šajā jautājumā ciešāk sadarbojas ar padomu un dalību valstu valdībām nekā ar komisiju. Tā ir tāda ārkārtas situācija, izņēmums, bet esmu pārliecināta, ka drīz mēs to pārvarēsim. Padomēji un dalību valstīm ir vajadzīgs mehānisms, kas arī padomēji ļautu šos jautājumus apspriest detalizētāk un konkrētāk. Pašlaik viņiem ir tādas ļoti vispārīgas debatas, kas nevienmēr ir apmierinošas, vai arī dažkārt ir debatas par vienu dalību valsti, konkrētu dalību valsti, un tas ir mazliet mulsinoši, jo e, liekas, ka visas pārējās valstis rāda uz šo valsti ar pirkstu, kaut arī problēmas pastāv citur. Mans priekšlums jums būtu šāds. Un e, to izsāca Skivopolis kunga teiktais. Uh, proti, ka mums būs šot pastāvīgā komiteja. Gribētu sasaistīt to ar priekšlikumu, ko izvirzīja Eiropas parlaments, aicinot visus dalībvalstu parlamentus nozīmēt referentu. Ja mēs apvienotu šos divus priekšlikumus tad, Mums varētu būt viens pārstāvis no katras dalībvalsts parlamenta, tie būtu 28, plus Eiropas parlaments. Un tā būtu tāda kā uh, daļēji pastāvīga komiteja, kas varētu eh, tālāk attīstīt priekšlikumus, kurus sagatavo parlaments. Jo te ir runa par priekšlikumiem, tie nav kaut kādi līkumi, kurus eh, jums no augšas kāds uzspiedīs. Tas ir vienkārši sākums debatēm. Mēs vēlētos virzīt šo procesu tālāk kopā ar dalībvalstu parlamentu pārstāvjiem. Tāpēc mans priekšlikums jums būtu doties atpakaļ uz jūsu valsti un aicināt parlamentu nozīmēt uh, vienu referentu. Un tad šķiet, ka Bodrīkungs teica, ka mums vajadzētu tikties regulārāk. Mums vajadzētu arī noteikt precīzu, mm, labi sagatavotu darba kārtību. Tas būtu mans priekšlikums jums. Protams, dod jums iespēju to apdomāt un atbildēt rakstveidā. Tad līdz ar to mm, pirmais panelis ir pabeigts. Lielas paldies runātājiem par mm, viņu ieguldījumu. Un varam sākt otro paneli. Meklēs uz dokumentus. Man dokumenti ir kaut kur pazuduši. Jebkurā gadījumā es zinu, ka šeit jārunā Frankam Engelam, tāpēc gribētu viņu aicināt nākt šeit apsēsties pie prezidija galda. Oh, yeah. Yes, so I'm inviting onto the podium Mr. Frank Engel, Ms. Franks Engels, um, Diāzas Abatas kundze, Krabit kungs no um, komisijas un Bodrī kungs no Luksemburgas lūdzu. Yes, please. Okay. Um, I'm not going to. Labi. Es uh, vairs gari neizteikšos un nekavējoties iepazīstināšu jūs ar uh, runātājiem. Pat bez dokumentiem. Nu, manis pa labi sēž uh, Franks Engels, viņš arī būs pirmais runātājs. Viņš ir parlamenta kolēģis un viņš bija ēnu referents ziņojumu par paktu un tagad viņš arī ir uh, referents par ikgadējo cilvēktiesību ziņojumu. Savukārt uh, Dieza Zabadas kundze ir um, Eiropas tieslietu padomju tīklā priekšādētāja. Tāpat arī uh, Emanuels Krabits ir ieradies, viņš ir Timerman kunga labā roka, ja ir runa par uh, tiesiskumu jautājumiem komisijā. Savukārt no pa kreisi sēž Aleks Budrī, viņš ir no uh, Luksemburgas deputātu kameras. Es atvainojos, man diemžēl nav dokumentu, un es nezinu jūsu amatu. Viņš ir konstitucionālo un institucionālo jautājumu komitejas priekšsādātājs. Došu jums vārdu šādā kārtībā. Katram jums ir atvēlētas desmit minūtes. Pirmais - Franks Engels. Sofija. Paldies, Sofija kā luksemburgietim man vienmēr ir grūti izvēlēties, kurā valodā es runāšu Eiropas parlamentā, jo mēs runājam vairākās, bet man dzimtā valodā pat nav viena no oficiālājām, tāpēc es uz e, šo brīdi iesākumam izvēlēšos angļu valodu. Man tika lūgts ieskicēt to, ko mēs varētu skatīt nākošajā pamattiesību ziņojumā Eiropas parlamentā. Un ja vien kolēģi, ēnu referenti mani nenobremzēs, tad es to esmu iecerējis kā pārvaldības ziņojumu divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, uh, ārpus pārvaldības elementi ir skatīti un ir tikuši skatīti ļoti daudzos citos tekstos, un šie temati varētu attiec, kas attiec uz vecākiem cilvēkiem, bērniem, cil invalīdiem, dažādām citām kategorijām un parādībiem, bet tas viss kopāk uh, vai atsevišķi kaut kur ir iekļauts, bet mums ir problēmas ar pārvaldību. Un, ja to vēl nav, tad tādas iestāsies. Un to veicina divas parādības. Izskanēja jau šorīt, un es negribu nevienu aizskart to sakot, bet pārvaldības loģika Eh, šobrīd tādās vietās kā Ungārija un Polija nav tāda, kādai tai vajadzētu darboties jebkura Eiropas Savienībā. Skaidri sakot, ir divas valstis, nākotnē varētu būt tādu vairāk, kuras, ja tās mēģinātu kļūt tagad par dalībvalstīm, tās netiktu uzņemtas Un to mums nevajag mēģināt slēpt un izlikties, ka mēs runātu pār eh, parādībām, kas tiek atstāts Nacionālo valdību rokās. Šīs valdības pirms dažiem gadiem piekrit iestāties klubā ar saviem noteikumiem. Tas tika izdarīts, tas notika brīvprātīgi. Uh, Es vienmēr esmu mēreni vīlies, tad, kad es dzirdu salīdzinājumus ar Padomu Savienību. Jūs zināt, ka Padomu Savienība nekad nevienam neuzdeva jautājumus kad, um, par iestāšanos. Eiropas Savienība savukārt nevienu ar spēku nav ievilkusi. Visi ir iestājušies Eiropas Savienībā pēc savām kvotām, un mums ir pārvaldības noteikumi, kas ir ieskicēti līgumā un vairākās vietās tie tiek šobrīd apdraudēti. Un šeit nav runa tikai par Ungāriju un Poliju vien, jo zem šiem redzamajiem draudiem, terorismu drošību un to tālāk praktiski ikviens šobrīd Eiropas Savienībā virzās uz tādiem pārvaldības modeļiem, kas ir potenciāli bīstami. Un šajā kontekstā nedrīkstu nepieminēt tādu uh, parādību, kā nu jau ilgusī ārkārtas situācija Francijā. Tas nav stāvoklis. Šeit tā runa par to, ka mums ir jāiemācās ar to sadzīvot importu, bet citās valstīs, tā skaitā manējā, bija cilvēki, kuri mēģināja izveidot ārkārtas stāvokli, ņemot vērā šī brīža situāciju un izsinot šī brīža jautājumus. Un šeit nav runa par to, kā ierobežojot konstitucionālās tiesības, mēs uzlabosim stāvokli. Mums ir jātiek galā ar tiem, kas rada draudus, bet turpināsim pārvaldīt tā, kā mēs to būtu darījuši citos laikos. Un šīs parādības mums ir jārisina, un esmu mēreni pārliecināts, kā jā, mums to izdosies, tad mums to izdosies eh, pateicoties ziņojumam par eh, pamatiesību uzraudzības mehānismu, tāpat arī es apzinos eh, Eiropas Savienības pastāvīgajām raizēm par pārvaldību Eiropas valstīs un, manuprāt, vissvarīgākais ir iesaistīties visiem vienam ar otru, arī vietās, kur mum, mēs redzam, ka valdības tendences nav īsti tādas, kādām jābūt. Un tie, kuri uzskata, ka tās ir normālas, uzskata, ka tā tas ir. Un mums šeit mums vajag vienam ar otru runāt, lai mēs varam saprast, kā tur īsti ir īstenībā, un lai mums būtu Eiropas pārvaldības loģika, lai mēs varētu vienoties par lietām, ko mēs darām, ko mēs nedaram, un ja mēs par to vienoties nevaram, tad tas var izraisīt problēmu. Tad mums var būt atšķirīgi viedokļi pār tādām būtiskām parādībām, kā piemēram tiesu sistēmas neatkarība, kas, ja tiek izmantot un ļaunprātīgi politiskiem mērķiem, tad tā vairs respektīvi spēja kalpot mērķiem, kurus mēs jau kopš Frančijas, Franču revolūcijas mēģinam ieviest Eiropā neatkarīga tiesu sistēma ir viens no pilāriem mūsu sabiedrībai, un mēs redzam, ka daudzās vietās ir tendence tiesu sistēmu izmantot politisku mērķu sasniegšanai. Tiesu sistēma nav tam domāta, vismaz manuprāt, un ne e, to vārdā, kur ir sagatavojuši pamatiesību uzraudzības mehānismu, ne arī tie, kuri atbild par eh, regulārajiem eh, pamatiesību ziņojumiem Eiropas parlamentā. E, turpmākajos gados jautājums būs par to, vai mēs varam visi savā starpā dalībvalstis un valdības ar visām mūsu atšķirīgajām politiskajām tendencēm vienoties par veidu, kā mēs pārvaldām valsti un arī Eiropas Savienību, vai arī mums šeit ir domstarpības, un ja mums tādas ir, tad mums vajadzētu mēģināt tikt ar tām galā. Eiropas Savienība, un es to atkārtoju, un ar to es arī beigšu savu stāšanos, es nedomāju, ka mēs varam atļauties veidot divas, trīs vai vairākas attieksmes par to, kādas eh, ir mērķis valdībai, eh, izpildvarai, likumdevējai varai, tiesu varai. Tas nav saistāms ar nacionālo suverenitāti. Tas ir saistāms ar faktu, ka kopš 50. gadu sākuma secīgās Eiropas kopienas un savienība ir bal balstītas uz iedzienu, ka mēs vienojamies pār demokrātijas principiem un mūsu valstu pārvaldību. Un nevar kluba iekšienē būt visai atšķirīgas attieksmes pret šo jautājumu. Pretējā gadījumā tiek apdraudēta kluba vienotība. Es apzinos, ka ir citi, kuri šādu risku ar prieku uzņem. Es zinu, ka ir tādi, kuriem Eiropas klubs nevisai patīk, arī tā ir izvēle, taču viena lieta nav iespējama. Un to cilvēku es un citi turpina apgalvot arī Ungārijas sakarā gadiem ilgi. Jūs nevarat eh, palikt klubā un rīkoties atšķirīgi no kluba. Ikvienai valstī ir tiesības jebkurā laikā lemt par to, ka tā nepiekrīt Eiropas Savienības noteiktai kārtībai, bet tad izvēlamais ceļš ir Brexit, un tam ir jābūt Brexit. Nevar turpināt būt par Eiropas Savienības dalību valsti, turpināt absorbēt desmitiem miljardu no Eiropas un tajā pašā laikā fundamentāli kritizēt Eiropas Savienību. Tas ir vienkārši e, nepiedienīgi Eiropas nodokļu maksātāji par to. E, maksā, un e, šāda, tā ir parādība, ko nodokļu maksātājs, ja viņš par to būtu informēts, nosodīt. Tāpēc mums ir skaidri jānorāda, ka ja kāds tiešām uzskata, ka Eiropas Savienība ir pilnīgā pretrunā ar viņu izpratni par to, kā lietas ir jādara, tad viņiem ir jādara lietas pašiem, kā tie uzskata par pareizi bez Eiropas Savienības. Lielas paldies! Tad tagad varam dot vārdu Dijāza Zabādas kundzei. Un mēs tikko dzirdējām jautājumu, kā mēs nosakām standartus. Es domāju, ka to tieši arī dara Eiropas tieslietu padomu tīkls, proti tiek veiktas aptaujas un notiek iekšējas apspriedzes par standartiem. Uzskatu, ka tas ir ļoti labs ieguldījums šajā procesā. Standarta noteikšana ir process, kas nekad nepēcas, un eh, var priecāties tikai, ka došu jums tagad vārdu. Paldies, eh, priekšādātāji, dāmas un kungi. Pirmkārtām es vēlētos teikt, ka man ir ārkārtīgi liels gods eh, uzstāties šajā starp parlamentārajā komitejas sanāksmē. Es pārstāvju, pārstāvu Eiropas eh, tieslietu padomju tīklu, kas apvieno visas tieslietu padomas un līdzīgas iestādes Eiropas Savienībā. Eh, tieslietu padomas spēlē ļoti nozīmīgu lomu, jo tās aizsargā tiesu neatkarību, kas ir atsevišķa vara. Gadu gaitā mūsu tīkls ir izveidojis vairākus standārtus un parāku praksi vairākās jomās attiecībā uz tiesnešiem un tieslietu sistēmām. Gribētu pieminēt vienu no šiem standārtiem, proti tiesnešu itiskais pienākums uh, runāt, tad, kad eh, tiek apdraudēta demokrātija un pamata brīvības. Pirms divām nedēļām mums bija ikgadējā ģenerāla asambleja Parīzē, kur mēs pieņēmām 2016. un 2017. gada ziņojumu par tiesnešu neatkarību un atbildīgumu un kvalitāti. Šis projekts sākās identificējot dažādus indikātorus attiecībā uz neatkarīgu un atbildīgu tiesu sistēmu un kā šie indikātori tiek piemēroti mūsu dalību valstīs un novērotā valstīs. Mēs nosakām šos indikātors balstoties uz gan tiesnešu, gan arī tiesu sistēmas neatkarību un atbildīgumu, kā arī mēs identificējam izaicinājumus, problēmas neatkarībai, ar ko saskaras visas sistēmas un tiesneši. Pēc tam, kad mēs izgaismojām priekšrocības un trūkumus, mēs organizējām dialoga grupas, kas meklē atbildes uz identificētiem trūkumiem. Tāpat arī projektā tika uzklausīts tiesnešu viedoklis par viņu pašu izpratni par viņu neatkarību. 2016. gadā otro reizi tika organizēta šāda aptāja tiesnešiem. Vairāk nekā 11700 tiesneši no visas Eiropas piedalījās šajā aptaujā. Aptāja parādīja, ka kopumā Tiesneši uzskata, ka viņu neatkarība ir vērtējama kā 8,9 punkti no 10, un um, parasti savā valstī viņi uzskata, ka šī neatkarība ir 8,3 punktu līmenī. Tāpat arī šajā aptaujā parādījās um, vairāki svarīgi jautājumi uh, attiecībā uz tiesnešu izpratnī par to, kā tiesneši uh, bieži vien netiek nozīmēti balstoties tikai uz viņu neatkarību, un arī citas valsts iestādes nerespektē šo neatkarību. Uh, Pēdējā īro barometra aptaujā 447, kas notika 2017. gada aprīlī, par sabiedrības izpratnī par tiesneču neatkarību un um, šādiem jautājumiem, tiek minēts, ka visa negatīvāk tiek uztvērta politiķu un valdības iejaukšanās tiesu sistēmā. Šo problēmu ir jārisina, un es uzskatu, ka uh, visām trīs valsts varām ir ja kopīgi jāuzņemas šis pienākums. Lai saprastu tiesneša neatkarības eh, robežas, ir jāsaprota divi ļoti labi iedibināti principi, kurus veicina mūsu tīkls. Pirmkārtām, tiesneši ir jāieceļ amatā balstoties tikai uz viņu spējām un nopelniem. Tagad es vēlētos vērsties pie pārstāvjiem zālē. Uh, Tiesnešu iecāšana ir joma, kura dalībās parlamentiem ir īpaša atbildība. Lielākajā daļā padomju, kas darbojas mūsu tīklā un kas ir atbildīgas par tiesnešu iecāšanu, šie padomju pārstāvji tiek iecelt no parlamenta. Tīkls nosaka minimālos standārtus attiecībā uz to, kā tiek iecelti dalībnieki, kas nav tiesneši. Uh, lai izvairītos no padomju politizācijas. Mēs uzskatām, ka šeit izvēles, ievēlēšanas vai iecelšanas procesam ir jābalstās tikai uz spējām un jābūt cauredzamam. Šiem, eh, tiesne, šiem dalībniekiem, kas nav tiesneši, ir jābūt eh, cilvēkiem ar ļoti augstu morālo izpratni, kas varētu nodrošināt konkrētas prasmes un pieredzi šajās padomēs. Tāpat arī šīs personas nedrīkst būt politiķi vai personas ar konkrētu politisku nokrāsu. Otrs princips, ko es vēlētos uzsvērt, ir tas, ka tiesnešiem un tiesnešu padomēm vajadzētu būt cieši iesaistītiem visās tieslietu sistēma reformās. Reformas ir jāveic tikai pēc tam, kad tiek veiktas um, ties, konsultācijas ar tieslietu padomēm. Jūs kā parlamentārieši esiet ļoti labā pozīcijā, un jums vajadzētu nodrošināt, lai tiek uzklausīti tiesnešu viedokļi, ja tiek veiktas jebkādas reformas tieslietu sistēmā. Šī gada projekta rezultāti, kā arī notikumi visā Eiropā rāda, ka pašlaik Eiropa piedzīvo ļoti sarežģītu posmu tiesām. Tiesu neatkarības ievērošana un tiesiskuma ievērošana tiek ierobežota daudzās valstīs, jo īpaši mūsu tīklu uztrauc situācija Polijā. Šogad janvārī mēs saņēmām formālu lūgumu sadarboties no Polijas tieslietu padomis. Mm, viņi vēlējās, lai mēs sniedzam um, viedokli par diviem likumdošanas priekšlikumiem. Mūsu tīkla padome secināja, ka šie likumprojekti varētu kaitēt eh, tieslietu sistēmas neatkarībai Polijā. Aprīlī mūsu padome pieņēma otru paziņojumu, kur tā atkārtoja savas bažas un norādīja, ka gan tiesnešiem, gan citām valsts varām ir jāaizsargā tiesiskums. Pēc um, šī paziņojuma vairākas mūsu dalībvalstis un novērotāju valstis ir nākušas klajā ar individuāliem paziņojumiem, lai paustu savas bažas par situāciju Polijā. Mēs pieņēmām Parīzē deklarāciju, kur mēs atkārtojam savas bažas un uzskatām, ka savstarpēja uzticēšanās starp tiesu iestādēm Eiropas Savienībā ir pamats savstarpēja atzīšanai. Te ir jābalstās uz katras tieslietu sistēmas neatkarību, kvalitāti un efektivitāti, kā arī tiesiskumu ievērošanu katrā valstī. Es vēlētos norādīt, ka mūsu tīkls ir viens no tieslietu tīkliem, kas tiek pieminēts komisijas paziņojumā Eiropas parlamentam un padomē par jaunu Eiropas Savienības ietveru tiesiskuma stiprināšanai. Šajā sakarā mūs uzaicināja uz tikšanos martā. Uh, Eh, komisijas pirmais vicepriekšēdētājs eh, Timermans, lai skatītu situāciju Polijas tiesu sistēmā. Tāpēc es uzskatu, ka mūsu tīklā iesaistīšana tiesu sistēmu situācijas analīzē katrā dalībvalstī ir ļoti vērtīga. Neatkarīga tiesu sistēma ir ļoti būtisks eh, tiesiskas valsts elements. Tagad es vēlētos runāt par attiecībām starp eh, trīs valsts varām. Izpildvarai un likumdevējiem vajadzētu ļoti skaidri izprast, eh, ko īsti nozīmē tiesu neatkarība un atbildīgums. Mūsu tīkls nesen izklāstīja savu stratēģiju nākamajam periodam. Viens no mūsu galvenajiem mērķiem ir sniegt atbalstu tiesu sistēmu neatkarībai, atbildīgumam un kvalitātei, kā arī veicināt izpratni par eh, tiesu neatkarību. Mūsu tīkla mērķis ir nodrošināt, lai tiktu sākts dialogs starp eh, valsts varām par eh, tiesiskas valsts un tiesnešu lomu demokrātiskā valstī, un tas ir jādara gan dalību valstu, gan Eiropas līmenī. Mūsu tīkls labprāt mm, turpinās darbu pēc šīs sanāksmes, uzsākot iniciatīvas, kas ļautu mm, iesaistīties dialogā par šo tematu. Parīzē mūsu tīkls pieņēma deklarāciju par noturīgo tiesu sistēmu. Mēs uzskatām, ka ir vajadzīgas noturīgas tiesu sistēmas, kas varētu izturēt ārējo spiedienu, vienlaicīgi nodrošinot iespēju pielāgoties sabiedrības mm, vajadzību maiņām. Ir būtiski, lai tiesu sistēmām būtu atbilstoša struktūra, lai tiktu izveidotas tieslietu padomes un lai tieslietu padomes atbalstītu tās tiesu sistēmas, kas izjūtu uzbrukumus, un lai tiktu darīts viss, lai izpildvara un likumdevējs atbalstītu tieslietu padomju rīcību. Jebkurā demokrātiskā valstī ir būtiski nodrošināt atbilstošu un argumentētu izpratni par katras valsts varas pienākumiem un atbildības sfēru. Un arī ir jāsaprot nepieciešamība šīm varām sadarboties efektīvā un uh, savstarpēji cienošā veidā. Noslēgumā es vēlētos atgriezties pie šīs uh, sanāksmes tēmas. Es patiešām uzskatu, ka mums visiem ir kopīgs pienākums uh, nodrošināt um, demokrātiju, tiesiskumu un pamatiesības, lai mūsu sabiedrības varētu attīstīties un cilvēki varētu dzīvot labklājībā. Paldies! Nākamais runātājs Krabitkungs. Thank you, uh, Madam Chair. I'm very pleased to be... Paldies, priekšsēdētājs. Ar ganda uh, rījumu izklāstīšu 17. gada Eiropas Savienības uh, justīcijas rezultātu tabulu. Šis ir īpašs gads tāpēc, ka jau piekto reizi tiek sagatavot šādu rezultātu tabulu. Un tāpēc šis ir piemērots gadījums, lai mēs skatītu pēdējo gadu iespējas un lai redzētu, kā situācija ir mainījusies kopš pirmās rezultātu tabulas publicēšanas. Tad tāpat tā ir iespēja pārdomāt par to, kādi secinājumi var tikt izdarīti piecus gadus eh, veidojot šo instrumentu. Un tāpat arī eh, šī pieredze var būt noderīga jūsu pašu pārdomām par to, kādi mehānismi nepieciešami labākai demokrātijas un tiesiskuma funkcionēšanai. Iekšā, ko man norādīšu, ka e, rezultātā būs mērķis katru gadu ir sniegt e, salīdzinošu pārstāv, pārskatu pār e, nacionālo tiesu sistēmu, neatkarību un efektivitāti Nolūks ir palīdzēt dalībvalstīm uzlabot nacionālās tiesas sistēmas darbību. E, tiesiskums ir prioritārs, e, lai uzņēmēji pilsoņi varētu izmantot savas tiesības, lai varētu nodrošināt savstarpēju uzticēšanos un veidotu e, investīcijām un biznesam draudzīgu vidi. Šajā sakarā Nacionālas tiesu sistēmas uzlabošana ir viena no Eiropas semestra prioritātēm Eiropas uh, ekonomiskās politikas koordinācijas ciklā. Un eh, tās vērtējums ietilpst Eiropas semestra izvērtējumā. Ko mēs konstatējam 17. gada rezultātu tabulā un kādas ir uh, tendences. E, īsa atbilde ir, ka piecu gadu laikā progress nav novērots tomēr. Ir izaicinājumi. Tagad par progresu, atvainojos, ir novērots progress. atsevišķas valstis, kuras mēs identificējām pagātnē kā ar īpašiem konkrētiem izaicinājumiem, mēs varam konstatēt, ka tie, tiesu procesi, tīpaši e, civilo, civilās un komerciālās lietās, ir saīsinājušies. Piemēram, desmitajā gadā e, ilgākās lietas tiks skatītas 850 dienas, 15. gadā visilgākie procesi bija nedaudz virs 500 dienām. Tālāk runājot par tiesu sistēmas neatkarību, mēs konstatējam, ka uzņēmumi ir uzlabojuši savu uztveri e, attiecībā pret tiesu sistēmu, vai tā ir palikusi stabila e, vairāk nekā divās trešā, trešdaļās no dalību valstīm. Tāpat jāatzīmē, ka tiesu sistēmu kvalitāte ir prioritāra dalību valstīs. Vairāk nekā puse no dalību valstīm tērē vairāk uz vienu iedzīvotāju 15. gadā nekā iepriekš, neraugoties uz ekonomiskām grūtībām. 17. gadā ziņojumā mēs arī vērtējam, kā tiesu sistēma ir pieejama trūcīgiem pilsoņiem. Piemēram, tad rāda, ka praktiski visās dalību valstīs šie iedzīvotāji var saņemt juridisku palīdzību, ja tie ir strīdā ar patērētāju raksturu. Un tagad pāris vārdi par izaicinājumiem, ar kuriem mēs eh, saskaramies. Pirmkārt, 17. gada rezultātu tabula rāda, ka pastāv aizvien izaicinājumi attiecībā uz tiesu sistēmu. Un kā jau Nūrija sacītie, galvenais iemesls, eh, kāpēc ne, pietrūkst uzticības tiesu sistēmai, ir iejaukšanās no valdības un valsts puses. Tiesa reformām ir jāatbalsta tiesiskums un jāatbilst Eiropas standartiem par tiesu neatkarību. Komisija neveic, nemudina tiesa reformas tikai reformu dēļ. Ir nepieciešamas labas reformas, kas patiesi stiprinātu tiesu sistēmas efektivitāti un it īpaši to neatkarību. Tiesu sistēmu e neatkarība tāpat ir problēma vairākās dalību valstīs, it īpaši, ja mēs runājam par e, neizskatītām lietām. Mēs varam runāt par desmit dalībvalstīm, kurās ir vislielākais neizskatīto civilu lietu skaits pēdējo gadu laikā. Tāpat rezultātu tabula rāda, ka pieaug krimināla lietu skaits naudas atmazgāšanas novēršanai. Tāpat mēs redzam, kā lietu skatīšana ir pieaugusi. Tāpat mēs redzam, ka IT izmantošana ir izaicinājums. Ir labāk jāizmanto IT ne tikai, lai uzlabotu efektivitāti, bet arī, lai labāk informētu pilsoņus. Un tagad daži vārdi par pieredzi attīstots justīcijas rezultātu tabulu kopš 13. gada. Pirmkārt, mēs konstatējam, ka ir jāveic valstī specifisks izvērtējums. Ter e, rezultātu tabulas sniedz vispārīgu pārskatu pār Nacionālo tiesu sistēmu darbību. Tomēr jebkurs snieguma trūkums pieprasa analizēt cēloņus, kāpēc tā ir noticis. Bez tam Rezultātu tabulai tiek sagatavot papildus padziļināt analīzi, par kuru mēs disku, runājam ar attiecīgo nacionālo iestādi un arī tiek ņemtas vērā juridiskās sistēmas īpatnības. Rezultāti tiek prezentēti februārī katru gadu Eiropas semestri ietvaros 17. gada ziņojumā par 14 valstīm ir komentāri par to tiesu sistēmu. Otrais secinājums ir, ka pietiekam augstu ir jānovērtē tas, cik būtiska ir pienācīga datu uh, ievākšanu un uzkrāšanu. Eiropas Savienība paļaujas uz datiem no dažādiem avotiem, liela daļa no kvantitatīvajiem datiem tiek saņemta no Eiropas padomas sepēž, kas ir komiteja, kas, kura strādā pie tiesu sistēmas efektivitātes. Un tiek izmantoti dati no tiesu tieslietu padomnieku tīkla no dažādiem citiem ar tiesu sistēmu un citiem saistītiem avotiem. Papildus tam, kā ir pieejami pētījumi par neatkarību, tomēr nav stabilu noteiktu kritēriju šajā gadījumā papildus tam sad, labāk sadarbību ar tieslietu ministrijām varētu labāk nodrošināt vāru dalījuma principu. Mēs esam izveidojuši Eiropas tieslietu padomnieku tīklu un arī tīklu Eiropas Savienības eh, augstākajām tiesām. Mēs pakāpeniski uh, strādājam pie šo jautājumu uzlabošanas un arī mēs e, raugā sekojam tam, lai varētu pasargāt tiesu neatkarību e, konkrētās situācijās. Piemēram, vai ir iespējams pārcelt tiesnesi bez viņa piekrišanas? Šī sadarbība ir parādījusi lieliskas rezultātus, un tagad ir vērojams struktūrāls garantijas izaicinājums ir izvērtēt šos soļus praksē. Ar gandarījumu, ka mēs redzam, kā jau to norādīja Nurijā Abad, ka uzlabošanās ir vērojama, un mēs ceram, ka nākošie pārskati varēs vēl labāk atspoguļot izvērtējumu rezultātus. Tāpat es vēlos pasvītrot to, kā praktiski mēs varam izmantot no 28 valstīm uh, uzkrātos datus. Nereti to vēl apgrūtina institucionāli un politiski motīvi, jo atsevišķas lēmēji iestādes negribīgi sniedz datus pār atsevišķiem jautājumiem, pamatojot to ar juridisko bāzi vai uh, citiem iemesliem. Tāpat mēs uzskatām, ka ir ļoti nozīmīgi virzīties soli pa solim un iesaistot visas ieinteresētās puses. Šāda pakāpeniska un e, visaptvaroša pieeja ir vēl jau vairāk svarīga tāda, kad mēs runājam par jaunu mehānismu, e, par plašākiem jautājumiem tādiem kā demokrātija un tiesiskums. Es domāju, ka arī jūs varēsiet izmantot šo mūsu pieredzi. Paldies, un tik tiešām tas. Um, Lielas paldies, tas patiešām būs ļoti noderīgi mūsu debatēs. Uh, nu, uh, man ļoti patīk uh, šis salīdzinājums ar Eirovīzijas dziesmu konkursu. Šāds konkurs varbūt būtu vajadzīgs arī tiesnešiem. Uh, Līdzīgi kā Eirovīzijā cilvēkus varbūt īsti neapmierina mūzikas kvalitāte, bet neviens tomēr negrib palikt pēdējais. Nu, tā ir vienkārši tāda iekšēja konkurence. Pēdējais šajā panelī uzstāsies Aleks Budrī. In, in, in Lielas paldies, es tomēr turpināšu franču valodā. Es uh, izmantoju oficiālās valodas Luksemburgā, atšķirībā no citiem. Tātad es eh, gribētu runāt par Nacionālo eh, parlamentu eh, lomu, lai nodrošinātu tiesiskumu neatkarību pāris vispārējais piezīmes un tāda detalizētas skatījums un arī atsauca uz manis pārstāvēto valstu Luksemburgu. Tieslietu sektora neatkarība ir ļoti nozīmīga. Tas ir līdzeklis, lai nodrošinātu neatkarīgu un objektīvu redzējumu vispār. Ja tiesneši nav neatkarīgi, tad nav un nav objektīvi, nav um, situācijas attīstības kopumā. Tātad tas ir uh, nozīmīgi arī uh, objektiem, kas uh, abām uh, procesā iesaistītajām pusēm. Tāpat ļoti būtiska ir varu E, nodalīšana. Un šeit mēs varam atsaukties uz principiem, kurus ieskicēja Monteskie. Tāpat arī es domāju, ka ir jābūt realistiskiem varu nodalīšanam. Šobrīd nevienā no valstīm nav pilnīgi absolūta noteikta vismaz tajā, ka tas, kas attiec uz izpildu un likumdevēju varu. Tas politiskā vairākuma fakts vai tas, ka šodien pastāv labāk sadarbība starp izpildvaru un likumdevēju varu vismaz eh, mažoritārajā daļā, eh, tā ir, eh, ir tiesa un vienmēr tas ir jāpatur prātā lai cik mēs novirzītos no tā varas ideāla, ko savā laikā bija cerējis Monteskie, bet tagad uh, to, ko es runāju par izpildu varu vai likumdevēju varu, tas nebūs spēkā attiecībā uz tiesu varu, kur ir skaidrs, ka Eh, funkcionālā neatkarība ir eh, pilnīgi nepieciešama no abām citām pilnvarām, un to nekādā ziņā nedrīkst apstrīdēt. Šī ļoti lielā tiesas autonomija dažādajos nozarojumos, tajā, kas attiecas gan uz prokuratūru, gan uz zvērināto tiesu vai citām liemām izslēdz jebkādu izpildu varas iejaukšanos tiesas darbā. Un nereti šādi iejaukšanās tiek raksturota kā vislielākais eh, uh, apdraudējums un visplašāk diskutētais. Taču šis aizliegums iejaukties tiesas neatkarībā attiecas ne tikai uz valdību, bet tieši tādā pašā veidā attiec uz likumdevēju varu. Nacionālajam parlamentam nav nekādas atļaujas kontrolēt tiesu, un tam ir jāturs no jebkādas iejaukšanās tiesas darbā. Pretējā e, gadījumā tas var ietekmēt tās neatkarību un attiecīgi objektivitāti. Līdz ar to Nacionālais parlaments kā institūcija nekādā veidā nevarētu diskutēt savas valsts tiesas pieņemtos lēmumus, jo tas var tikt interpretēts kā nepieļaujams spiediens no ārpuses. Savukārt, tiesu neatkarību var tikt aizsargāt no parlamenta puses, un to var darīt dažādos veidos. Pirmkārts parlaments ir tas, kurš skaidri deklarē neatkarības principus konstitūcijā. Eh, šeit es varu atsaukties uz ja, jauno Luksemburgas konstitūciju, pie kuras mēs strādājam nu jau vairāk nekā 15 gadus, bet es saskatu jau gaismu to daļu galā uz 18. gadu, kur eksplicīti ir norādīta ne tikai tiesnešu neatkarība, bet arī tieši tāda pati neatkarība prokuratūras locekļiem. Tā, tāpat ir jāfiksē tiesnešu iecelšanas un neatcelšanas principiem. Tāpat runājot par Nacionālo padomju, konstitucionālo tiesu, kuras sekot ties, tiesnešu neatkarībai un tiesas darbam. Lielā mērā šo, šīs tiesas locekļus ieceļ parlaments un izvēle būs jāizdara ņemot vērā kompetenci, partijasko nepiedarību un caurskatāmību. Tāpat Šeit būs eh, arī runa par disciplināriem jautājumiem un eh, tiks sekots iespējamām disfunkcijām. Ir skaidrs, ka šo eh, funkciju var kaut vai daļēji izpildīt mediātors, kuru ieceļ parlaments un kas ir kā uh, Eh, interfejs starp administrāciju, nu, kurai pieder arī tiesu administrācija. Protams, šāds mediators nevar iesaistīties un iejaukties eh, skatīšanā sošās lietās, taču, ja tiek konstatēts, ka pastāv kāda disfunkcija tiesas sistēmas administrācijā, tad tas tiek eh, minēts ziņojumā, un šis ziņojums tiek skatīts attiecīgajās kompetentajās parlamenta komisijās un arī attiecīgi parlaments var izteikties, ja tāda iespēja ir nepieciešama pār šādu tiesu sistēmas disfunkciju. Tagad treškārt. Skaidrs, kā valsts parlaments ir likumdevējs un kā likumdevējs tas seko tam, lai uh, leģislatīvais darbs gan justīcijas, gan citās jomās ņemtu vērā konstitūcijā startautiskos uh, līgumos un tiesiskuma principos noteiktajos. Uh, Luksemburgas gadījumā mums šajā gadījumā ir eh, parlamenta balsojums un pēckontrole, ko īsteno konstitucionālā tiesa. Un nereti konstitucionālie tiesneši ir pirmais, pirmā barjera, lai apstrīdētu tiesu neatkarību vai objektivitāti. Līdz ar to viņu objektivitāte ir pilnīgi nepieciešama visos gadījumos, un ceturtkārt parlaments pieņem valsts budžetu, un šajā gadījumā uh, likumdevējam ir jāsako tam, lai justīcijas rīcībā būtu pietiekami finansiāli līdzekļi un personāls, lai varētu īstenot savus uzdevumus. Piektkārt, piektkārts, parlaments kontrolē izpildi un valdību. Ja tiek konstatēts, ka izpildu vārai ir pārkāpusi uh, tiesu neatkarības principu, tad tiek izmantoti visi līdzekļi, kas ir atrodami konstitūcijā, likumdošanā un iekšējos parlamenta uh, reglamentos. Tas var būt uzrunāšana, uzaicināšana, izsaukšana, eh, jautājumu iekļaušana darba kārtība, īpašas komisijas vai izmeklēšanas komitīs izveidošana un lai sagatavotu ziņojumu, skatītu to plenārsēdē. Taču šajā gadījumā, to mēs esam redzējuši Luksemburgā, tiesu, iz, tiesnešu izsaukšana var būt ļoti delikāts pasākums, jo pastāv tiesnešu neatkarība no parlamentu, un, manuprāt, tos nedrīkst izsaukt, tos var uzaicināt izteikties ko, komisijā, taču viņu ierašanās ir vairāk, tai ir jābūt vairāk brīvprātīgai. Un šeit es gribētu arī izrunāt šo jautājumu, vai uzaicināt tiesnesi ir parlamenta eh, funkcija, tas nekādi nedrīkst noteikti attiekties uz skatīšanu esošām lietām, bet tu, to varētu attiecināt uz kādiem politiskiem jautājumiem. Luksemburgā ir nesens piemērs 13. gada aprīlī bija publiska diskusija par iespējamu iejaukšanos tiesas darbā. Šeit bija runa par 80. gadu teroristu atentāta izmeklēšanas atjaunošanu. Tur pastrāv, pastāvēja strīds starp tā laika ministru un tiesu. Tas ir piemērs, ko es nosaucu un ar lēmumiem rezolūcijai, kas tika likti uz balsojumu plenārsēdē. Un tā kā iespējams, ka tā, tas tāpēc, ka tas bija Luksemburgā, neviens teksts netika pieņemts, ne, ne stiprākais ministra, ne vājākais aizmeklēšanas komisijas teksts, kurā bija runāts par ministra nepiesardzību un beigās palika savā matā gan ministrs, gan ģenerāla prokurors. Viens eh, vairs eh, nav ministrs šodien, otrs jau ir pensijā, bet tas parāda to, kā šī sistēma darbojās, pat ja eh, lietas rezultāts nebija simtprocentīgi apliecinošs visām pusēm. Lūk, man nelielā prezentācija jums gribēja ieskicēt tos instrumentus, kāda ir Nacionālo parlamentu rīcībā, lai varētu nodrošināt justīcijas neatkarību, taču mēs zinām, ka ir no vienas puses ir teksti un instrumenti, un otras puses ir politiskā griba izmantot šos parlamenta rīcībā esošos līdzekļus, un beidzot valsts parlamenta pienākums ir e, gudri šos līdzekļus izmantot. Um, um. Lielas paldies! Tagad uh, došu vārdu um, runātājiem debatēs. Ir jau pieteikušies vairāki, un. Mm Pirmā būs Florējās kundze no Rumānijas, lūdzu. Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, man ar, ar ārkārtīgi liels gods būt klāt. Es vēlētos runāt savā dzimtajā valodā. Uh, sunt vicepreședinte al Comisiei Juridice din Camera. Tātad uh, esmu uh, juridiskās komitejas priekšsādātāja Rumānijas augšpalātā. Tas ir mans pirmais mandāts, un es gribētu jūs informēt par uh, iespējām, kādas uh, uh, ir aizstāvot demokrātiskumu, demokrātiju un tiesiskumu mūsu valstī. Tātad mēs varam kontrolēt, kāda lēmuma ir pieņemti, lai mēs varētu mūsu likumdošanu piemērot dažādiem pasākumiem, ievērojot EKT lēmumus, Uh, par uh, pamatiesību uh, ievērošanu vai neievērošanu. Vēl mūsu rīcībā ir vēl kāds instruments, tas, tā ir speciālā parlamentārā izmeklēšanas komiteja. Šobrīd Rumānijā viena izmeklēšanas komiteja strādā. Tā uh, izvērtē 2009. gada prezidenta uh, vēlēšanas, un es arī strādāju šajā uh, komitejā. Tāpat mēs runājam par procesu, kā uh, Rumānijā tiek vēlēti uh, tiesneši. Rumānijā uh, uh, tiesnešus uh, izvirza, un pēc tam pa, uh, prezidents tos apstiprina, un uh, parlamentam nav nekādas uh, kompetences uh, tiesnešu iecelšanā. Uh, par um, kontrolas un monitoringa procesiem attiecībā uz uh, tiesiskumu demokrātiju. Tāpat kā visās dalību valstīs, es uh, gribu jūs uzrunāt, kā uh, valsts pārstāve, kas uh, dzīvo valstī, kurā šī uh, uzraudzība tika veikta desmit gadu laikā. Un um, ziņojums uh, varētu tikt izmantots arī kā politisks instruments. Nu, piemēram, ja ziņojums ir pozitīvs, ļoti pozitīvs, tad partija vai valdība var izmantot uh, šo ziņojumu, nu, tā kā, lai parādītu uh, lepnumu par sasniegto. Un, ja um, ziņojums ir negatīvs, tad opozīcija kritizēs pie valsts esošo politisko vāru, pārmetot dažādas pārmetumus. Un nākamais jautājums par ekspertiem. Eksperti, kas veiks monitoringu vai šo uzraudzību. Kas tos izvirzīs? Un tad ir vēl viens aspekts šai problēmai. No kurienes viņas mels savu zināšanas informāciju? Mana pieredze rāda, ka izvērtējot Rumānijas uh, Um, šos monitoringa re, uh, reports, es uh, redzu, ka ir tāda nesaskanība. Timermans kungs bija Bukarestē, un uh, mēs diskutējām mūsu komitejā ar Timermans kungu runājām ar, arī par mehānismiem kontrolai, un mēs esam pārliecināti, ka šis mehānisms ir tāds, tā kā, nu, tāds kustīgs mērķis. Tātad būsim uzmanīgi, piesardzīgi, teorētiski. Uh, Es, esmu, es piekrītu mehānismam, par kuru mēs šodien runājam, teorētiski, taču nevaram aizmirst arī dažus aspektus šai darbā. Ja kontrole un apstiprināšana būs tāda, kādu mēs kā Romānija esam pieredzējuši, tā kā kustīgi mēķi gadu no gada, tad, nu, jāsaka, ka es personīgi jutos diskriminēta. Tikai Rumānija un Bulgārija ir šajā situācijā šo pēdējo desmit gadu laikā. Un es esmu pamanījusi un redzējusi arī presē, kā arī citās dalībvalstīs ir demokrātijas, tiesiskuma un korupcijas problēmas, bet pret tām netiek vērsts monitorings. Thank you, Mr. Paldies, Šinkovska kungs no Polijas. Dziękuję serdecznie Pani Przewodniczącej. Sirsnieks, paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, paldies eh, par to, ka diskutējat par šo eh, jautājumu. Tas ir nozīmīgs jautājums. Un tas eh, skar arī daudzas citas valstis. Šī demokrātiskā kontrola, par kur tiek runāts, nu, piemēram, parlamentu kontrola par tiesiskumu. Tas no vienas puses ir aspekts, bet no otras puses ir jābūt neatkarīgai tiesai. Polijā ir zinām trūkumu šai jomā. Mums Polija ir nacionālā padome, nu tāds tāda tā kā tiesnešu padome. Un, tā izvirzīja kandidāts tiesnešu iecelšanai. Nebija tādas efektīvas uh, kontrolas mehānisma, kurā varētu piedalīties sabiedrība. Uh, Bodrina kungs uh, stāstīja par to, kāda ir situācija Luksemburgā. Polijas uh, tieslietu uh, reforma virzās tieši šajā uh, virzienā. Saima, kas uh, ir ievēlēta un pārstāv pilsoņus. Uh, tagad uh, Seimai e, tiek e, dota iespēja piedalīties iecelšanas procesā. Ja e, Nacionālā tiesneša padoma tagad aktīvi darbotos, tad šeit mēs redzam, ka pieaug tikai sabiedriskās ietekmes iespējas. Līdz šim tieši tā pietrūka. Un uh, tas, kas uh, tagad uh, tiek uh, teikts uh, un uh, kā reformas tiek veiktas, uh, parāda uh, to, ka uh, aptuveni puse no polijas iedzīvotājiem kritiski raudzījās uz uh, tieslietu sistēmu, jo pilsoņi domāja, ka nebija uh, pietiekami efektīva darbība, uh, pietrūka caurskatāmības, uzticības. Tagad valdība ir uh, ievadījusi dažādus pasākumus, un es uh, Uh, uzklausu uh, kritiku, uh, arī Engels kunga kritiku. Jūs pieminējāt Poliju un Ungāriju. Bet deputāta kungs, jūs jo tā kā iedrošināt parlamentu, un tad es gribētu arī um, lūgt uh, pieturēties pie savas kompetences. Un nejaukties eh, nacionālajās lietās. Nacionālās eh, reformas eh, ir virzītas šajā virzienā. Arī tieslietu sektoram jābūt uzraudzītam, novērotam. Es varu tikai jūs ielūgt, lūdzu, ierodieties Polijā, novērojiet situāciju un paraugieties, kā mūsu tieslietu sektors starpojas. Thank you very much. Paldies. Jurek kungs. Dziękuję. Nie będę wracał wielu kolegów. Paldies. Arī es gribētu uh, teikt paldies. Es uh, negribētu tagad uh, runāt par tiesiskumu, bet uh, par demokratizācijas uzraudzības uh, procesu. Tas uh, rada neusticību, jo Eiropas institūcija un padomis jau ir izveidojušas noteiktus mehānismus, lai uzraudzītu otrā panta aizpildi. Parlaments var izteikt priekšlikumu, to tas arī ir darījis. Tāpat arī Eiropas komisija. Un Engels kungam var to arī teikt, varu saistīt to arī ar aicinājumu lai šeit netiktu uh, izteikti uh, nu, tādi tā kā vērtējumi vai spriedumi. Jautājums ir, uh, kā uh, mēs izturamies pret vērtībām, kas ir otrajā pantā formulētas. Tās ir tā kā normas, un Spinelī kundze arī par to runāja. Tās ir normas, kas ietekmē nu, praktiski visas citas jomas un tieslietu sektors nevar būt uh, politisku cīņu uh, priekšmets. Otrais pāns uh, to nosaka. Tagad pāris uh, piemēri. Mums ir uh, noteikti. Uh, Noteikta pieredze ķēlnē, piemēram, uzbrukums sievietēm Zviedrijā un Vācijā. Atsevišķie nu, notikumi tie parādīja, kā policija uh, strādā ar informāciju un kā informācija tiek sniegta sabiedrībai. Arī kā policija informēja sabiedrību. Protams, ka ir jāraugās, kā attīstās situācija. Polijas konstitucionālā tiesa nemaz nekādus, kādas, nekādas iebildes nav izteikusi. Uh, Mēs uh, svinam drīz uh, 20. gada dienu kopš Polijas konstitucionālā tiesa ir dibināta, un tas ir tiesisks valsts uh, piemērs. Tā tad uh, šī uh, ir nozīmīga gada diena. Polija aizvien ir uh, bijusi uh, dažādu uh, uh, uzbrukumu un šaubu um, subjekts, uh, vicepriekšsādātājs uh, Timerman kungs nav uh, zālē, taču nevaru akceptēt, ka uh, uh, Polijas konstitucionālā tiesa uh, un uh, arī uh, Romas uh, līguma uh, pieminēšana uh, tiek uh, vērtēta kā uh, nu, tiešām uh, vienīgā, par kuru uh, runā. Tātad uh, vicepriekšsēdētājs. Uh, Timermans viņam arī šeit ēkā jautāja par to, kā darbojas sistēma, taču mums arī ir tiesības būt uzklausītiem. Nu labi, tagad par demokrātiju runājot un uh, konstitucionālajām lietām Polijai un Ungārijai uh, jāuzklausa kritika, jo mūsu valdības uh, pilda tādas lēmumus, ko ir devis sabiedrības mandāts. Ungārijā ir bijusi tautas aptāju konsultācija, un šeit tas ir uzbrukums demokrātē. Tad ir pamatotas šaubas, vai šīs vērtības patiesi ir vērtējams kā pamats. Un mēs aizvien uh, raugamies, kādas normas tiek veidotas atskaitīšanās tie, tiesības un pienākums, tāpat arī parlamentārā darbība un arī opozīcija. Nu, jā, protams, demokrātija ir nepieciešama opozīcija. Mūsu valstī tādas patiesas opozīcijas nebija. Šeit nav situācija bijusi ļoti veiksmīga, tādēļ mans aicinājums noslēgumā es pārstāvu tos deputātus, kas totalitārā laikā cīnījās par neatkarību, cilvēktiesībām, demokratizāciju. Tie bija mūsu mērķi. Protams, ir kolēģi un deputāti ar citu pārliecību, to mēs zinām. Ticēsiet vai nē, bet uh, Mums ir pieredze, un mēs labprāt varam stāstīt par mūsu pieredzi. Tādēļ būsim vienoti un solidāri arī deputātu vidū. Mr. Vitāņi from Hungary. Ungārijas pārstāvs Vitāņi kungs. Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt... Paldies, priekšsēdētāji, godājamie deputāti, ņemot vērā to, ka Franks Engels izteicās par manu valstī Ungāriju. Es uzskatu un turu par savu pienākumu atbildēt viņam. Vēlos pasvītrot to, ka Ungārijas, kas ir Eiropas padomas un Eiropas Savienības dalībvalsts, mēs Ungārijas parlamentā pilnībā respektējam demokrātiju cilvēktiesības. tiesības un tiesiskumu. Eiropas parlaments 17. gada maijā pieņēma rezolūciju un šajā rezolūcijā tika ieteikts uzsākt e, pārkāpuma procedūru saskaņā ar 7. līguma pantu. Parlaments apstiprināja, ka pastāv nopietnas risks pamatiesībām un demokrātijai. E, E, kreisie deputāti un liberāļi vienmēr aicina uzsākt, izmantot septīto pantu, un mēs esam pret to, jo mēs neuzskatām, ka Ungārijā pastāvētu nopietni Eiropas Savienības vērtību uh, E, pārkāpumi. Pastāv vēlme politiski sankcionēt valstu, jo atsevišķās jomās, piemēram, migrācijas krīzes risināšanā tiek pieņemts atšķirīgs risinājums un alternatīvi pasākumi. Ungārija vienmēr ir mēģinājusi rīkoties objektīvi, lai rastu risinājumu, un visbeidzot vēlos uzsvērt to, ka Ungārijā Mēs strādājam, lai Eiropa būtu spēcīgāka, un mēs vēlamies, lai Briseles politika būtu tāda, kurā mēs varētu būt konkurētspējīgi, nobremzēt terorismu un stiprināt drošību. Paldies, Prusma! Yes, Just... Paldies! Pavisam īsi atbildot uz jūsu komentāru, kreisās, kreisie un liberāļie deputāti runā par septīto pāntu, bet es vēlētos norādīt, ka tas bija uh, vairākums um, Eiropas par parlamentā, tā skaita arī tautspartijas grupas deputāti. Es, protams, nevaru izteikties sociāldemokrātu vai zaļo vārdā, taču mana grupa uzskata, ka ja liberāļu valdībā mm, nestrādāt pietiekami labi, mēs izturētos kritiski. Tikai pirms tašām nedēļām mums bija diskusijas par situāciju Čehijas republikā, tāpat arī mēs sprēdām par Dānijas valdības attieksmi pret patvēru meklētājiem, un, ja tā būtu Nīderlandes valdības, būtu pirmā, kas sāktu kritizēt. Šeit nav runa par kaut kādu politisku noslēgšanos. Uh, Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nē, nu tad došu vārdu paneļu runātājiem, un tagad uh, došu jums vārdu apgrieztā kārtībā, lai jūs varētu reaģēt uz deputātu komentāriem. Budrī, eh, Krabits, Diasas kundze un Engelkungs pēdējais. Budrī, kungs, lūdzu. Puput. Paldies. Nedaudz precizēšu. Luksemburgas projektu par uh, Nacionāla justīcijas padomi, ko iespējams nelīdz galam saprata eh, polijas kolēģis. Es sacīju, ka tas pamatā sastāvēs no tiesnešiem, tiesnešus neiecels parlaments, parlamenta nolūks nav iecelt parlamentu, tie tiek iecelti tiesneši, kas ir tiesneša amatos, kā arī tiesneši, ko ievēl tiesneši. Būs arī ievēlēts. Ja Eh, advokātu padomas pārstāvis un pēc tam vēl parlamenta iecelt citi locekļi, ko jau es uzskaitīju. Manuprāt, tas neatbilst gluži polijas modelim, ko, kādu mēs veidojam Luksemburgā. Krābitkungs. Oui, je pense que c'est une précision. Jā, paldies. Es domāju, ka no, ļoti nozīmīgs precizējums eh, bija. Un tad, kad dalību valstis eh, iesaistās. Uh, tieslietu sektora reformās, tad nu, nekas nenotiek jau tādā tukšā vietā. Ir Eiropas standarti pat labam, kas ir pieņemti Eiropas padomē. Tāpat arī standarti, kas ir Eiropas tieslietu sadarbības tīklā un ir nozīmīgi runāt par reformām, kas būtu atbilstošas šiem Eiropas standartiem. Es domāju, piemēram, par ministru komitejas ieteikumiem Eiropas padomē 2010. gadā tiek fiksēti standarti, noteikti standarti, kas ievēro juridisko sistēmu dažādību visu to valstu, kas ir Eiropas padomas dalībnieces. Un viens no jautājumiem ir, ka padomas tiesneši, padomas ievēl tiesneši, nevis parlamenti. Šeit mēs esam <clears throat> tādā jomā, kurā Eiropa un Eiropas padomi ir progresējuši. Ja mēs salīdzinām situāciju, varbūt pirms 40 gadiem ir attīstīti standarti, kas ir akceptēti. Līdz ar to ir nozīmīgi ka pirms kā dalībvalsts sāk domāt par tieslietu sektora reformām, kā Eiropas standarti tiktu ievērot. Un nozīmīgi ir atzīmēt to, ka Nacionālā tiesa ir Eiropas tiesa, ka Nacionālais tiesnesis ir tiesnesis Eiropas Savienībā, tad, kad viņš lemj par Eiropas Savienības tiesībām. Un uh, Tāpat ir apelācijas tiesības, tā ir sastāvdaļa pamatiesību hartā. Atļauj visiem tiesneši, visiem pilsoņiem meklēt tiesas lēmums, ko garantē Eiropas Savienības likumdošana, un tiesības vērsties tiesā ir tiesības vērsties pie neatkarīgi tiesneši. Un šī iemesla dēļ ļoti nozīmīgi ir raudzīties, lai uh, tieslietu sistēmas reformas garantētu neatkarību. Visādi citādi tas neatbilst Eiropas tiesībām. Tā ir kopējo tiesību interešu izpausme un tā ir nozīmīga visā Eiropas Savienībā. Un pēdējais punkts par kopējām vērtībām. Otrais pants citē kopējās vērtības Eiropas Savienībā ir kopīga izpratne par šīm tiesībām, un tas izriet no visas eh, jurisdikcijas mūsu uh, eh, kopienu tiesas un tāpat arī Strasbūras tiesas. Tās ir uh, vērtības, kas var likties vispārreiz, bet arī šeit mēs neesam tādā uh, tukšā telpā. Tās ir vērtības, kuras otrajā pantā uh, līgumā par Eiropas Savienības darbību ir izpausmas tādēļ, ka ir kopējs pamats un kopējs izpratnes jautājums. Un tad tāds ļoti būtisks jautājums arī par mūsu nākotni, par Eiropas Savienības nākotni. Baltā grāmata par Eiropas Savienības nākotni runā par uh, vērtībām, lai arī kādi būs tie scenāriji, par kuriem runāsim. Nu, tad tā, tās ir mūsu kopējās vērtības un ļoti nozīmīga uh, lieta, un jābūt uzmanīgiem uh, attiecībā uz uh, to, cik relatīvi tas tiek skatīts. Bet arī šeit, ja nav tiesisks valsts, tad uh, tas ir bīstam demokrātijai šīs vērtības ir jātur cīņā un tās nav tik ļoti vispārreiz, ka katrs varētu tās pēc sava prāta skaidrot. Paldies! Paldies! Paldies, Diezas kundzei! Priekšādātāji, es vēlētos mazliet izskaidrot nelielu pārpratumu, šķiet, ka tāds radās Rumānijas pārstāvi teiktajā. Tad, kad es minēju, ka Dalībvalstu parlamentārieši spēlē ļoti nozīmīgu lomu tiesnešu iecelšanā. Es negribēju teikt, ka viņi iecēja tiesnešus. Viņi ieceļ eh, šo tieslietu padomju dalībniekus, kas nav tiesneši. Mūsu tīkls aptver eh, Eiropas Savienības 28 dalībvalstis. 20 eh, šajās dalībvalstīs ir tieslietu padomas vai līdzīgas autonomas iestādes, un tās ir mūsu tīkla dalībnieces. Pārējām uh, astoņām dalību valstīm parasitāra tieslietu ministrija, kas risina šādus jautājumus, un mūsu tīklā šīs valstis ir novērotājs statusā. Bet, jebkurā gadījumā, tieslietu padomas bieži vien ir atbildīgs par eh, tiesnešu iecelšanu amatā un eh, paaugstināšanu amatā. Es nevēlos, protams, iedziļināties eh, tagad polijas tieslietu sistēmas reformas jautājumos. Mēs nesen veicām pētījumu tiesnešiem, un mēs izsūtījām šo aptauju visiem tiesnešiem, un uz to var atbildēt ne, anonīmi. 12 tūkstoši tiesneši atbildēja, un šķiet, ka Polijā bija tādas atbildes, ka 704% no tiesnešiem Polijā, kas atbildēja uz šo jautājumu, tātad vai viņa neatkarība pēdējā laikā tiek ietekmēta no valdības puses, viņi uh, tātad teica, ka tā tiešām ir. Un 72% no tiesnešiem Polijā arī eh, nepiekrīta, ka mm, neatkarība būtu labā līmenī. Es uzskatu, ka šī situācija ir uztraucoša, un tieši uz to es vēlējos norādīt. Vienu minūti, un pēc tam došu vārdu Frankam Engelam. Krūtkajā dvočam. Ja... Paldies, un pavisam īsi. Es īsti nezinu, kas tiek pārmests. Vācijā tiesnešus ieceļ federālie ministri un komisijas Austrijā. Federālais prezidents tieslietu padomas ieteikums ievērojot Zviedrijā, sekojot tiesnešu padomei, tos ieceļ valdība un parlaments. Un tagad ir jautājums. Uh, Šie sabiedriskie faktori, nu kopējā uh, procedūra tiesnešu iecelšanai, man liekas, taču nu, ļoti dabīga. Tādēļ, nu sakiet mums lūdzu uh, uh, konkrēti un uh, izsakiet konkrētus pārmetumus, kur tad uh, ir, kur ir kas uh, nepreiz un kas ir uh, jūsuprāt. Uh, ir uh, kā pārmetums mums domāts tiesnešu eh, ie, eh, iecelšana, ja eh, pilsoņus iesaista. Ko jūs mums pārmetat? And... Nu, šīs nav debatas par Poliju, Ungāriju vai kādu citu valsti. Es domāju, ka šīs bāžas, kas ir paustas, tās nav tikai uh, avīžu raksti. Uh, šīs bāžas ir uh, paustas tā ļoti oficiāli un uh, Par to ir runājušas dažādas iestādes, tā skaitā arī Venēcijas komisija. Es domāju, ka tas ļoti labi parāda, ka noteikti ir vajadzīgs plašāks mehānisms, kas pētīs visas dalībvalstis, un tad būs iespēja salīdzināt. Šeit nav runa par to, ka mēs teiktu, ka viena sistēma ir labāka par otru. Te ir runa par kopējiem standartiem. Nīderlandē, piemēram, mums nav konstitucionālās tiesas. Es eh, īstenībā dotu priekšroku konstitucionālajai tiesai, tomēr uh, Es eh, nedomāju, ka kāds tagad varētu apgalvot, ka Nīderlanda ir kaut kāda banāna republika, kur vispār nav demokrātijas. Uh, Domāju, ka dažādi modeļi ir pilnīgi uh, rīcības spējīgi. Mums var būt, eh, teiksim, tāds demokrātijas modelis, kur ir tiešās vēlēšanas, tur ir modelis, kur vairāk pilnvaru ir prezidentam, citā valstī vairāk parlamentam, bet jebkurā gadījumā visos šos modeļos tiek ievēroti standārti un uh, tie attiecas uz visiem. Tātad par to šeit ir runas, par to, ka viena sistēma būtu labāka par otru. Tagad Engela kungam vārds kā pēdējiem runātājiem. Paldies! Es tad varbūt varētu izmantot arī vienu no oficiālajām manas valsts valodām. Mums ir vesels trīs, tātad man ir plašas iespējas izvēlēties. Sofija, nē, nē, es Mm, protams, negribu pārmest Nīderlandē, ka tā būtu um, banānu republika. Nu, varbūt uh, monarhija valda pārāk ilgi, bet, nu, tāda ir uh, tā šī situācija arī. Nu, Beļģijā ir līdzīga situācija, šķiet, ka līdz šim tas ir funkcionējis tīri labi. Nu, izskatās, ka turpina funkcionēt tīri labi. Noslēgumā par Poliju un Ungāriju un iespējams arī par citām valstīm mēs redzam, kā šādi pārvaldības uh, mm, modeļi sāk parādīties arī citur, un mēs nevaram teikt, ka citas valstis netiks iesaistītas. Es uzskatu, ka mēs visi ļoti labi saprotam, par ko mēs runājam. Mums tas visiem ir labi zināms. Piemēram, Polijā mēs runājam par to, ka Kosovai tiesai ir absolūti atņemta vara, un uh, Um, ka šai, šī tiesai neatkarība ir absolūti iedrakāta. Nu, iespējams, ka tā ir taisnība, bet šī politiskā dinamika, kas uh, slēpjas aiz šīs revolūcijas, nav īsti laba. Jā, iespējams, ka jūs to varbūt skatāt savādi, savādāk, un arī poļu kolēģiem varbūt viedoklis ir cits, taču mēs šeit redzam, ka te trūkst Eiropas pārvaldības loģikas. Šķiet, ka mēs eh, nespējam vienoties par to, eh, kādā veidā organizēt eh, institūciju ietveru vienā valstī un kā ļaut šim ietveram darboties neatkarīgi. Jūs noteikti ļoti labi saprotat, ko mēs jums pārmetam. Tas attiecas gan uz Poliju, gan arī uz Ungāriju. Uh, Mm, jūs noteikti zināsiet, ka mūsuprāt, tas, ka jūs esat Eiropas Savienības dalība valsts, nozīmē, ka šiem jautājumiem ir jāpieiet mazliet savādāk. Protams, ka mēs nevaram tagad sākt jums sēst pa pirkstiem, bet gadījumā, ja tiek ieviesta zināma prakse, un te ir runa tagad par Poliju, Ungāriju, un iespējams, ka tuvākajos gados tās arī būs citas valstis, nu, tad ir jādomā, vai šādu praksi mēs varam pieciest uh, valstu asociācijā, kas ir gandrīz federācija, kurai jūs pievienojāties uh, brīvprātīgi pēc uh, savas brīvas gribas. Tā gal galā nebija Eiropas Savienības, kas pievienojās Polijai vai Ungārijai. Tās bija Polija un Ungārija, kas pievienojās Eiropas Savienībai. Ļoti labi apzinoties, ko uh, šīs valstis dara. Tātad es varētu jums teikt, ka visticamāk, ka mēs turpināsim strādāt ar pilnīgi atšķirīgiem viedokļiem šajā jautājumā. Protams, ka ļoti labi, ka mēs varam sazināties ar parlamentāriešiem, bet es, atklāt sakot, jūtos ļoti slikti attiecībā uz šo praksi. Pēdējā šī kampaņa Ungārijā pielikt punktu Briselē ir uh, patiešām tik mm, neciešama, ka es pat nespēju atrast vārdus, eh, ar kādiem šo reformu, ap, eh, ar kādiem šo kampaņu apzīmēt. Tiek minēts, ka esot bijuši apmēram 1,7 miljoni respondentu un ka šī kampaņa ir absolūti uh, uh, gūs ļoti labus rezultātus. Nu, tie ir tikai 10-15% no vēlētājiem. Nu, galu galā mēs varam arī organizēt referendumus par uh, migrāciju, nu, tad var ieties 60% vēlētāji. Manuprāt, tas kaut ko nozīmē. Nesen Ungārijas eh, premjers būtu uh, konstatējis, ka Brisele atbalsta teroristu. Tas ir dokumentēts Ungārijas presē un, diemžēl, uh, mums tas E, maz pieejams, jo mūsu vidu ir ļoti maz tādu, kuri saprot vai las ungāriski. Tomēr es domāju, ka Eiropas Savienības dalībvalsts premjeras, kurš apgalvo, ka Ei, Beļģijas ka, galvaspilsēta, kur atrodas Eiropas institūcijas, atbalstītu terorismu, tas ir pārāk spēcīgi Un tajā pašā laikā uh, ir runa par sadarbību ar Eiropas institūcijām. Es eh, ļoti un no visas sirds atbalstu 7. panta piemērošanu Ungārijai, iespējams rīt pret citām valstīm, jo, manuprāt, tas ļoti apdraud to ceļu, ko mēs esam nogājuši, ko mēs e, eh, desmit gažu laikā, un nav vēlams, lai pārvaldība e, Eh, nu, pārsvaras uz nepareizo pusi. Paldies, ar to mēs esam debatas beiguši. Es atzīstu, ka ir atsevišķi jautājumi, kuri ir visai delikāti, strīdīgi, emocionāli, bet Manuprāt, Engels kungam ir pilnīgi taisnība, tad, kad viņš norāda, kā demokrātijas būtība ir diskutēt šīs lietas pats ar visām emocijām un civili, bet civilizētā veidā. Mēs kopā meklēsim risinājumus, un, manuprāt, arī tas bija visa šī pasākuma uzdevums, jo Orbāna valdība ir darbosies no jau septiņus gadus, un man šķiet, ka visiem ir mazliet apgrūtinoši tā skaitā pašiem Ungāriem, ka e, ir šis, e, e, šī spēlīte solis uz priekšu, solis uz apakaļ, tā ir. Un kā Krabits kungs sacīja, mēs nesākam no tukšas vietas, un arī Haplkungs un Krabit kungs pēc būtības sacīja abi vienu un to pašu. Visa sistēmas darbībā balstās uz ikvienas sistēmas daļas darbība. Eiropas Savienība ir vērtība, bet arī tiesiskuma kopiena. Un kā Krabitkungs pilnīgi pareizi norādīja, dalību valstu tiesas skatās, piemēro Eiropas likumus, tās ir Eiropas tiesas. Līdz ar to mums ir jābūt pārliecībai, ka visi strādā uz vieniem pamatiem un standartiem. Ir iespējams pilnīgi saprotami, ka ir um, atsevišķi skatījumi un traktējumi, un mēs varam teikt, ka ir uh, um, relativitāte, ir citas valsts, kuras var uzskatīt, nē, mūs, mēs nevēlamies piemērot šos standārtus. Es saprotu, ka pat, ja uh, vairākums iedzīvotāju valstīs, par kurām mēs runājam, to nevēlas. Tie vēlas būt daļa no Eiropas Savienības un meklēt risinājumus kopā. Tāpēc es aicinātu visiem pārdomāt eh, man eh, priekšlikumu iecelt vienu referentu katrai dalībvalstī, lai mēs varētu runāt pār tādu darba kārtību, kā to piedāvāja Budrīkungs, un lai mēs tālāk runātu par to, kā mēs šo uh, jautājumu virzām uz priekšu, e, izmantojot šādu ziņojumu kā sākuma punktu un nevis kā finišu. Un visbeidzot, mans e, mana gala piezīme, tīri praktiska, šī diskusija var tikt turpināta vēl patīkamos apstākļos, pie pusdienām, es no savas puses atvainojos, ja man būs jādodas projām, es labprāt būtu kopā ar jums arī pusdienās, bet, diemžēl, man ir jābūt vēl citā vietā, un tā kā, diemžēl, es pilnībā vēl neesmu apguvusi ubikācijas mākslu. Eh, es gan cenšos, bet es nododu jūs Engels kunga drošajās rokās, un jūs varēsiet ar viņu izrunāt lietas pie garšīgām pusdienām un vīna glāzes. Esmu eh, jums pateicīgi par šīm diskusijām un novēlu labējas gribu.